Dear colleagues. Godātie kolēģi, pirmais punkts pēdie, pēcpusdienas darba kārtībā ir Eiropol neseno paziņojumu par desmit tūkstošiem migrantu bērnu. Tas parādījās vairākos laikrakstos un tādēļ ir pamats mums uz, noturēt šīs debates komitejā. Mums ir Noimana kungs, kurš pārstāv Eiropolu, Dimitropulu kundze pārstāv pamatiesību aģentūru un nevalstisko organizāciju Missing Children Europe pārstāv Morālis kundze. Pateicos jums, ka esat uh, ieradušies uz mūsu sanāksmi. Vispirms došu vārdu mūsu trim viesiem. Aicinu viņus uzstājoties nepārsniegt katram desmit minūtes. Un pēc tam mums notiks diskusija. Cerams, ka pietiks laika, lai padziļināti apspriestu šo jautājumu. Vispirms vārds Noiman kungam no Eiropola. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Pēdējo mēnešu laikā bija divas reizes, kad es vēlējos kaut mūsu organizācija būtu nepareiz novērtējis situāciju. Pirmā reize bija, kad uh, direktors Venraits uh, paziņoja, ka uh, uh, pastāv liels risks, ka varētu notikt teroristu uzbrukums, un pēc diviem mēnešiem arī notika teroristu uzbrukums uh, Briselē. Un otrs uh, gadījums uh, ir uh, tāds, ka tika paziņots, ka tiešām pastāv pazudušo bērnu problēma. Un pēc pāris mēnešiem Vācijas valdība paziņoja, ka nav zināms, kur atrodas pieci tūkstoši bērnu un liela daļa no viņiem jaunāki ir par 14 gadiem, un viņu atrašanās vietu nav iespējams noskaidrot. Protams, šeit ir eh, dažādi aspekti šai problēmai. Pirmkārt ir reģistrācija. Ierodas Eiropas Savienībā nepieredzēti liels migrantu skaits un dalību valstu administrācijas vairs netiek galā. Tagad ir tikai pirmās norādes par to, cik uh, liels ir problēmas apmērs. Un pirmā dalība valsts ir spējusi apstiprināt, ka tiešām gandrīz pieci tūkstoši nepilngadīgo atrašanās vieta nav zināma, un viņi ir bijuši reģistrēti 2015. gadā. Un iespējams, ka arī tuvāko mēnešu laikā citas dalību valstis ziņos par to, ka nav eh, zināma mm, nepavadīto eh, nepilngadīgo atrašanās vieta. Varētu jautājums būt tāds, ko, kādu secinājumus mēs varam izdarīt no šīs informācijas, kā mēs to izmantojam. Pēc uh, ANO bēgļu komisariāta datiem 27 procenti no uh, migrantiem, kas ieradās Eiropas Savienībā pagājušajā gadā, bija nepilngadīgie. Tāpat mēs zinām, ka ceļojuma laikā nepilngadi, tas ir, es atvainojos, migranti ir pakļauti noziedzīgu grupējumu ietekmei un uh, gandrīz 90% izmanto šo grupējumu pakalpojumus, lai nokļūtu Eiropas Savienībā. Un satraucošais elements ir tāds, ka mūsu rīcībā ir informācija, ka šī, šī organizētās noziedzības grupējumi, kuri ir iesaistījušies, tā sakot, uh, pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanā nodarbojas vienlaikus arī ar cilvēku tirzniecību un pastāv bāžas, ka daļa no šiem nepilngadīgiem varētu kļūt par cilvēku tirzniecības upuriem. Vairākumā gadījumā attiecībā uz cilvēku tirzniecību, pie kā mēs strādājam, ir šī parādība saistīta ar uh, pre, prostitūciju un seksuālo izmantošanu. Cilvēka tirzniecības gadījumi, kas ir konstatēti pārsvarā saistīti ar um, seksuālo eksploatāciju, uh, tāpat uh, mūsdienu uh, verdzību un uh, krāpšanos ar pabalstiem. Un šīs uh, grupas uh, uh, eksploatē Eiropas Savienības pilsoņus, un tos ir vieglāk um, pārvietot Eiropas Savienības teritorijā, bet uh, pastāv arī bāžas par to, ka nepilngadīgie migranti varētu arī kļūt par eksploatācijas upuriem, jo viņi ir jauni, viņiem trūks naudas un viņi ir neaizsargāti. Mēs atkal paužām uh, šīs uh, bāžas un apstiprinām, ka nepilngadīgie migranti var kļūt par šo noziegumu upuriem. Uh, no tiesību sargājošās perspektīvas mm, pastāv iespēja bažīties par to, ka šie mm, bērni ir kļuvuši par cilvēku tirzniecības upuriem, bet varbūt tas nav sakāms par visiem šiem bērniem. Kaut gan no otras puses katrs šāds gadījums ir uh, pamats nopietnam satraukumam. viss tādi acīm redzamākie pasākumi, un par tiem jūs varbūt esat arī jau diskutējuši. Tā tad ir jāpabeidz nepilngadīgo reģistrāciju dalību valstīs, kur viņi ir ieradušies, un tad mums būtu skaidrs pārskats par problēmas apjomu. Un tāpat būtu jāiekļauj dati direktīva par nepilngadīgajiem atbilstošajās informācijas sistēmās, tātad kā Schengenas informācijas sistēmas, lai varētu reģistrēt arī Eirodak uh, um, nepilngadīgos, kas ir jaunāki par 14 gadiem, un tad varētu noskaidrot, vai nepilngadīgais, kas ir uh, reģistrēts vienā sistēmā, nav reģistrēts arī otrā, lai varētu noskaidrot viņa atrašanās vietu. Uh, par to jau ir diskustēts um, likumdevējās iestādēs. Līdz ar to tas uh, jums noteikti nav nekas jauns, ko es saku. Tāpat um, būtu jāizmanto Schengenas uh, informācijas sistēmas iespējas uh, salīdzināt uh, datus par ceļojošām personām un uh, Uh, bez vēst pazudušām personām, un tad mēs varētu varbūt gūt vērtīgus informāciju. Tālāk varētu arī izveidot mehānismu, kas pievērstu sabiedrības uzmanību šai problēmai. Mums ir jau uh, gūta pozitīva pieredze attiecībā uz uh, meklēšanā, prioritārā meklēšanā izsludinātām personām, uh, Eh, dažus mēnešus tikai šī sistēma darbojas tiešsaistē, tiešsaistē un jau uh, desmit vai vairāk personas ir ārestētas. Līdz ar to sabiedrība arī var uh, palīdzēt noskaidrot šo situāciju. Tāpat ir arī jāsdarbojas tiesības sargājošām iestādēm pie šīs problēmas. Mums ir eh, e mehānisms, kas veiksmīgi darbojas, lai sniegtu atbalstu dalību valstīm. Eh, Eiropā sadarbojas ar dalību valstīm cīnoties pret cilvēku tirzniecību. Mums ir atbilstoša datu bāze, kur ir iekļauta dalību valstu informācija. Mēs to analizējam un sniedzam pēc tam atpakaļ izmeklētājiem. Un mēs varētu arī popularizēt vairāk praksi un veicināt pieredzes apmaiņu. Jo projām pastāv bāžas par pazudašajiem nepilngadīgajiem bēgļiem. To apliecina jaunākie skaitļi, bet pagaidām tomēr nav pietiekams informācijas, lai būtu zināma kopaina. Tātad cilvēku tirzniecībā iesaistītie grupējumi, kur varētu arī eksploatēt nepilngadīgos bēgļus, rada milzīgu satraukumu un tādēļ būtu jāatbalsta izmeklēšanas darbības, lai noskaidrotu patiesību. Paldies, saka priekšstādātāji, par sniegto informāciju. Un tagad vārds Dimitropulo kundzei no pamatiesību aģentūras. Paldies, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Diemžēl, jā, šis eh, jautājums nav jauns. Mēs jau strādājam eh, pie šī jautājuma kopš 9. gada. Un tiešām esam arī identificējuši šo bērnu ļaunprātīgu izmantošanu. Un tagad ir arī pierādījumi par to, ka šie bērni tiešām zud. To minam arī mūsu ziņojumos. To pierāda arī mūsu biomet... apliecina arī biometriskie dati. Uh, Un raugāmies arī, kādas izmaiņas vajadzētu ieviest, lai arī bērnu aizsardzības iestādes varētu piekļūt visai šai informācijai, bet cik daudz bērnu zūd Eiropas Savienībā un tieši kur, nu, skaitļi mūs nav mūsu rīcībā. Eiropola eh, jau arī to paskaidroja, kādēļ. Ir jāsaprot, kurām būtu jāziņo un kam par bērnu pazušanu. Bērnī ierodoties eh, jāreģistrē kompetentai iestādēji Tad ir arī jānosaka, uh, kurš būs atbildīgs par bērna pazušanu policijai, tāpat kā durīt vecāki, ja viņu bērni pazūd, bet bieži vien tas tā nenotiek. Tad, uh, nu, kāda šeit ir problēmas? Pirmkārt, ir nezināms uh, bērnu skaits, kas vispār netiek reģistrēts. Tad, ir arī, tad nav arī centrālais uh, reģistrs izveidots ļoti daudz datu, informāciju, kas uh, ir pieejami. Um, varētu novest arī pie tā, ka bērni tiek dažkārt reģistrēti divkārt dažādās dalību valstīs. Uh, Un arī tas, ka bērns pazūd, par to var arī ziņot vairākais dalību valstīs, piemēram, jā, bērns ierodas Grieķijā, Lesbos salā, un viņš eh, pazudis no uh, Lesbos uh, nometnes, un tad viņš pazūd no. Uh, pazūd arī no kādas nometnes uh, citā valstī, tad viņu var arī pieregistrēt Zviedrijā un arī Vācijā kā pazudušu. Uh, bērni, kas pazūd no Grieķijā, Itālijā vai kādā citā valstī, bieži vien nonāk citā dalība valstī, nu pieņemsim Austrijā. Pašlaik Austrijas iestādes nezina, vai Grieķijā šis bērns ir reģistrēts kā pazudis, un Grieķija arī nezinās, ka šis bērns ir atrasts Austrijā. Tad uh, kompetentai iestādē bērnu uzraugam ir jāziņo par šo tiesības sargājušajām iestādēm, policijai vai nu, kādai citai iestādē, lai varētu uzsākt meklēšanu. Taču šādas ziņošanas nenotiek, ir arī ļoti liela kavējuma ziņošanā, līdz ar to ļoti grūti bērnus izsekot. Daudzus bērnus neviens neuzrauga. Un šo nozīmēto uzraugu ziņojumi arī netiek skaidri atrunāt likumdošanā. Arī šī ziņošanas procedūra var bremzēt visu procesu, jo daži uzskata, ka tas viss ir pārāk gari un sarežģīti. Atbilstīgi 33. pāntām arī meklē, meklētās personas var tikt iekļautas SIS-2. Daudz dalību valsts tā arī darīs, taču četras valstis darīs to tikai tad, ja ir iemesls domāt, kā bērns ir aizvests uz ārvalstīm. 30 tūkstoši jau ir bijuši arī šie ieraksti par eh, pazudušiem bērniem sistēmā, taču mēs nezinām, cik daudz no tiem ir bērni, kuri nav pavadīti, to mēs vienkārši nezinām. Šādos gadījumos, par kuriem tomēr ziņo policijai, bieži vien nav izsekojamības, jo nav arī pierādījumu dati, kas varētu atvieglot šo izsekošanas uh, procesu, nav bērna fotografija, mm, nu, tieks nospiedumi un tam līdzīgi. Pirmkārt, ir jānodrošina tas, lai visi šie pazušanas gadījumi, lai par tiem tiktu ziņots, un tas viss tikt ievadīts arī SIS-2. Arī uzraugam ir jābūt ziņotāji. Pienākumu 48 stundās ir jāziņo par pazušanu. Tad arī nepavadītie eh, bērni, te vajadzētu radīt atsevišķu kategoriju SIS-2, arī ieviešot šo pirkstu nospiedumu. Tas palīdzētu arī atrast šos bērnus. Vai nepieciešama efektīva sistēma, lai bērnu aizsardzības iestādes varētu tieši netieši piekļūt SIS divi. Tas arī viss ir jāizstrādā. Jāizvērst no tādas situācijas, kur nepavadītie bērni tiek atrast un atkal pazūd pēc tam, lai efektīvi varētu viņus aizsargāt. Mīri jāsaprot, kādēļ viņi pazūd un ko mēs varam darīt, lai viņu pazušanu novērstu. Kādēļ bērni pazūd? Uh, Īst, nu, par to pētījumu nav. Katru lietu tiek skatītā atsevišķi, bet mēs zinām, ka daudz nepavadītie bērni pārmet uzņemšanas centrus, lai tiktos ar draugiem ģimenēm, kas dzīvo citās dalību valstīs. Mm, procesi ļoti gāri, birokrātija liela nepiet, nav pietiekama informācija, eh, kas tiktu sniegta bērniem, un tādēļ bērni izdo, eh, pieņem lēmumu vien paši ceļot, un tad viņi bieži nonāk kontrabandistu rokās. Tad arī šī uzņemšanas centri arī nav īpaši labvēlīga vieta. Nu, bērni nevēlas tikt ieslodzīti kopā ar svešiem cilvēkiem, viņiem netiek sniegta aprūpe, informācija un bieži vien viņi eh, cieš no dažāda veida vārdarbības. Tas ir tiešām kas tāds, kas ir jāanalizē. Tad arī viņi baidās, ka tiks noraidīt viņu pieteikums pēc um, patvēruma. Viņi bieži vien kļūst par eksploatācijas upuriem. Viņi mēģina izdzīvot savās kovienēs un mēģina nopelnīt naudu, lai atbalstītu ģimeni, kas ir palikusi mājās. Ko varam darīt? Vispirms jānodrošina, ka visi iesaistītās puses, tā skaitā arī. Tiesības sargājušās iestādes, bērnu aizsardzības iestādes, visiem jāstrādā roku rokā, jānodrošina, lai visas šīs iestādes pilnībā respektētu arī bērnu labu interešu aizstāvību Ir jāizveido droša vīde nepavadītajiem bērniem, jānodrošina aprūpe, eh, jāparādz aizsardzība un cieņpilns dzīves apstākļi. Tad ir arī jācīnās pret noziedzniekiem, kontrabandistiem. Par to ir un Eiropas. Bērni nepazūd no vietas, kur par viņiem rūpējas. Un par Tādēļ jādomā par četrām lietām, kas varētu samazināt pazudušo nepavadīto bērnu skaitu. Vispirms ir jāuzņem šie bērni tādās nelielās, nelielos, nelielos tāpās nelielās vietās un nevis nolikt tādos milzīgos uzņemšanas centros, kur ļoti daudz cilvēku. Tad arī pakalpojumi, kas tiek sniegti šiem bērniem, jāuzrauga arī tieši bērnu aizsardzības iestādēm, ne tikai imigrācijas iestādēm. Tad vēl viens pasākums, ko varētu īstenot dalību valstis, ir bērnu ievietošana tā saucamajās drošajās aizsardzības mājās. Šie pasākumi ir efektīvi gadījumos, kas ir kontrabandistu pārziņā. Viņi tādējādi tiek at, attālināti no cilvēku tirgotājiem. Bet nu te individuāli risks ir jāizvērtē. Arī budžeti iestādēm ir jāsaka savs vārds. Tad arī jāpasaka ļoti skaidri, ka droša šāda māja nenozīmē ieslodzījumu. Bērnus nevar ieslēgt, pērēt viņu gribu, tas var arī apdraudēt viņu drošību. Bieži vien tas veicinās bērnu pazušanu, citu bērnu aizmukšanu, kur nevēlas nonākt ieslodzījumā. Tālāk arī nepieciešama apmācīti, kvalificēti bērnu uzraugi. Ir arī komisijas rūpas grāmata par to, kā stiprināt šo uh, uzraudzību, lai viņi varētu novērst um, bērnu pazušanu un nenonāktu kontrabandas rokās. Treškārt, ir arī jāizveido uzticība ar bērniem. Bērniem ir tiesības saņemt informāciju, viņiem, viņi ir jāinformē. At, attiecīgi, bet eh, viņiem ir jāsaka arī patiesība, ar bērniem ir jārunā par viņu bailēm. Un visbeidzot ir jāveicina ātras ģimenes apvienošanās procedūras. Jāmeklē ilgspējīgi risinājumi, kas samazinās šo neskaidrības un bērnu izmisumu sajūtu, kas padara viņus vēl um, um, uh, uh, vairāk pakļauts kontrabandistiem. Uh, now Mrs. Morales from Missing Children Europe. Tālāk no Missing Children Europe organizācija Morales kundze. Uh, paldies priekšsēdētāji, godāti deputāti, kā jau iepriekšējie runātāji runāja, pazudušo nepavadīto bērnu problēma jau ir aktuāla vairākus gadus. Kaut arī dati ne, nekonsekventi, nesenie atklājumi liecina, ka problēma tikai pieaug. 2014. gada eh, oktobrī mēs uzsākām projektu, lai konstatētu, kāda ir faktiskā situācija. Projektā bija paredzēts pētījums eh, sadarbībā ar tiesību sargājušām iestādēm, uzņemšanas centriem un eh, tika aptverts septiņas Eiropas Unības dalību valsts. Tur bija eh, gan eh, galamērķa valstis, gan tranzīta, gan ierašanās valstis, bet eh, dati bija nekonsekventi un apliecināja tikai to, ka šo bērnu aizsardzībā ir vairākas problēmas. Pirmais izaicinājums saistīts ar nepietiekamu apmācību profesionāļiem šajā jomā. Neviens no intervētājiem tiesībsargājušiem iestāžu pārstāvjiem nebija saņēmis apmācību darbam ar pazudušiem bērniem vai saistībā ar nepilngadīgām personām. 12% no eh, šiem aizbildņiem arī nebija apmācīti. Tad, kad šie bērni pazūd, tad lielākā daļa uzskata, ka viņi ir brīvprātīgi devušies projām. Tālāk ir arī sistemātisku procesu trūkums, lai novērstu bērnu pazušanu. Tur, kur procedūras pastāv, tās ir spēkā tikai vietējā līmenī, nav pietiekami zināmas tiem, kuriem tās ir jāpiemēro. Tāpat arī pētījums parāda, ka sistemātiska riska izvērtēšanas trūkums attiecībā uz eh, bērniem, kas ierodas šajos centros, eh, ir ļoti problemātisks. Tāpat eh, procedūras ziņošanai nav zināmas vai aizņem pārāk daudz laiku. Un līdz ar to vai nu pārāk vēl tiek ziņots par pazudušiem bērniem, vai netiek ziņots vispār. Arī uh, tālākā rīcība pēc ziņošanas ir nesistemātiska. Piemēram, ārkārtas eh, zvanlīnijas eh, netiek izmantots eh, šai konkrētai grupai. Arī aizbildņi informēja, ka ir grūtības saņemt informāciju no tiesību sargājušajām iestādēm par šādu izmeklēšanas darbību rezultātu. Lielākā daļa norādīja, ka varbūt lielākā daļa ir atrasta, bet viņi par to nav informēti. Tāpat ziņojumā ir arī minēts problēmas informācijas apmaiņā starp e, iestādēm, kas ir iesaistīts šajā procesā. Nav skaidri definēta atbildība, sadarbība pietrūkst arī pārobežu e, gadījumā, kad bērns atstāja valsti. Parasti netiek mēģināts turpināt šo meklēšanu, ja kļūst skaidrs, ka bērns ir šķērsojis robežu. Visbiežāk bērni eh, paši dodas projām tad, kad eh, saprot, ka būs pārāk garas procedūras, lai apvienotos ar ģimeni. Citas, eh, citi bailēs. Tad, kad tika Zviedrijā pārtraukta Dublinas sistēmas transferu uz Grieķiju, tad ievērojami samazinājās aizbēgušo bērnu skaits. Ko mēs varam darīt? Missing, Europe, Missing Children Europe Pagājušā eh, nedēļa nāca klajā ar eh, ziņojumu par to, ko darīt šādos gadījumos. Tā bija rokas grāmata, eh, kas paredzēta kā daļa no apmācības, un lielākā daļa no tiem, kam tā bija domāta, norādīja, ka viņiem ir nepieciešama lielāka apmācība un vēl vairāk materiāla, lai varētu efektīvi strādāt un ir nepieciešams uzlabot riska izvērtējumu, atskaitīšanos un reaģēšanu. Otrakārt, lai novērstu to, ka e, bērni e, pazūd, ir nepieciešams e, uzlabot procedūras. Pieprasījumi pēc ģimenes apvienošanas un starptautiskās aizsardzības ir jāizskata prioritāri. Bērnus ir, bērniem ir šādi pieteikumi ir jāizskata tajā valstī, kur viņi atrodas, nevis tikai pēc tam, kad viņi ierodas citā valstī. Uh, Tāpat arī bērni ir jāinformē par šīm procedūrām, jo bieži vien vienīgā informācija, ko viņi saņem, ir tā, ko viņi ir dzirdējuši no kontrabandistiem. Pārobežu sadarbība ir jāstiprina saistībā ar pazušanas gadījumiem, informācijas apmaiņa jāuzlabo, it īpaši bērnu tiesību iestādēm e, cīņā pret e, cilvēku tirzniecības tīkliem. SIS un arī eh, ārkārtas zvanlīnija tīkls eh, ir jāizmanto kā instrumenti meklējot šos pazudušos bērnus. Un visbeidzot arī Eiropas komisijas principi par integrētām bērnu aizsardzības sistēmām, eh, tam būtu jākalpo kā pamatām darbam, kuru sagaidām no komisijas šogad katrs bērns tiek atzīts eh, kā persona ar tiesībām un cilvēks, kuram pienāks aizsardzība. Tad, kad bērns pazūd, aizsardzība arī pārtrūkst. Līdz ar to šeit nebūtu svarīgi, vai konkrētais bērns ir tās valsts pilsonis vai arī bez pavadības ieradies bēglis. Paldies, Marais kundze. Šie ļoti nopietni jautājumi. Sāksim debatas. Septiņi deputāti ir pieteikušies. Lenārds kungs. Paldies. Šis stāsts, ko mēs dzirdam, ir tāds, kas raisa bažas. Mēs nezinām, cik bērnu pazudušu, mēs nezinām, kur viņi ir, ko viņi dara, ar ko kopā viņi atrodas. Jā, mums nav pierādījumu, bet nav, nav arī skaidrs, vai viņi nav nokļuvuši um, prostitūcijas uh, tīklu rokās vai, vai cilvēktirzniecības upuru. Jautājums, ko mēs vēl varam darīt no Eiropas parlamenta puses Divi no runātājiem runāja par to, ka ir jāpazemina vecums, no kura brīža sāk ņemt eh, pirks nospiedums Eirodak. Šobrīd tas ir 14 gadu un vecāki. Protams, ka ja tas palīdz situācijai, tad es domāju, ka tā būtu arī jādara. It īpaši, ja tas ir tehniski iespējams, ja nepastāv problēmas ar um, bērnu pieaugšanu un šo pirksnospiedumu um, eh, noņemšanu. Tas, ka bērni var pieprasīt eh, patvērumu, lai kur arī viņi būtu, ne tikai pirmajā valstī, kur viņi ierodas, ja jūs uzskatāt, ka tas palīdzēs, nu, varbūt arī bailes no bērniem, no reģistrēšanas procesa, no eh, tām iestādēm, ar kuriem viņam ir jāsaskarās. Dzirdēju daudz labu stāstu arī no NVO par sadarbību ar Eiropolu, Arī to ir, manuprāt, svarīgi uzsvērt šajā konkrētajā jautājumā. Un Eiropolam vēlos pajautāt, vai viņi jūt, ka viņiem pietrūkst eh, kapacitāte, varbūt, vai ir pietiekama šī kapacitāte, lai risinātu šos jautājumus. Dažas problēmas jau tika ieskicētas šajā jomā šodien. Un jautājums par pazudušiem bērniem, vai tie ir attiecīgās valsts pilsoņi vai migrantu, pils, vai migrantu bērni tam nav svarīgi, tam, tam, tam nav būtisks nozīmes. Bērns ir bērns, viņam jābūt aizsargātam. Ir svarīgi reaģēt pietiekam ātri, jo katru sekundi, ko mēs nogaidam, tad iespēja atrast šo bērnu pazeminās. Ko mēs varam darīt šajā jomā? Dažkārt man liekas, ka dažas no mūsu nacionālajām iestādēm īsti nav tik informētas, kā vajadzētu būt. Es pats nāku no Nīderlandes dienvidu daļas pierobežā ar Beļģiju. Pagājušajā nedēļā, piemēram, divi bērni pazuda no uzņemšanas centra. Tātad desmit minūšu laikā viņi var būt Nīderlandē, Vācijā vai Beļģijā. Mums ir nepieciešams uzlabot eh, pārobežu sadarbību arī šajā jomā. Paldies! Ferrara kundze. Grazie, prezidente. Paldies! Priekšsēdētā. Es vēlētos runāt par diviem jautājumiem. Pirmais attiecas uz uh, nepilngadīgajiem, kuri atrodas arī Itālijas un uh, Kalabrijas tieši nepilngadīgu uzņemšanas centrā. Bieži vien tie ir arī nepavadīti nepilngadīgie, un šī problemātika tieši attiecas uh, arī uz uh, šiem brīvprātīgajiem bērnu uzraugiem viņu ir ļoti maz. Un tas rada tādu dubulto problēmu. Pirmkārt, interešu konfliktu. Trūks šie brīvprātīgie uzraugi, līdz ar to tiek nozīmēts kāds uzraugs, un tas ir tas pats cilvēks, kas uh, pārvalda visu centru, un, protams, ka tas noved pie interešu konflikta, jo nav šīs objektivitātes, uh, kādai būtu jābūt bērnu uzraugam. Un tad problēma, kas ir saistīta tieši ar to, cik daudz viens uzraugs bērns uzrauga. Ir tādi gadījumi, kur brīvprātīgais uzraugs ir atbildīgs par 70 nepavadītiem nepilngadīgiem bērniem. Līdz ar to absolūti nav iespējams izsekot katra bērna gaitām un katram pievērst nepieciešamo uzmanību. Tad vēl viena problēma, kas ir saistīta ar skolu Daudz nepilngadīgiem ehm, nu, bērni, kuriem ir 14, 15, 16, 17 gadi, viņiem ir nepieciešama mm, elementārā eh, ele, lasīt prasme, un bieži vien netiek vispār eh, valsts līmenī paredzēta šāda veida apmācība vakaros. Līdz ar to ir arī ļoti grūti uh, arī bērni, nu, blakus bērniem, kuriem ir 5, 6 gadi un kuri iet uh, pamatskolā, blakus viņiem nosēdināti jauniešus, kuriem ir 14, 15 gadi. Līdz ar to šie nevavadītie nepilngadīgie vispār neiet skolā, neiegūst nekādu izglītību. Tad ir arī šīs grūtības, kas ir saistītas ar socializāciju, valodu iemācīšanu un vispār ar tādu, tādām sociālajām prasmēm. Un tā rezultātā vienkārši šie nepilngadīgie kaut kur klaiņo pa pilsētu. Viņi kļūst uh, arī tādu noziedznieku upuri. Cilvēki, kas viņiem piedāvā kaut kādus nemazus darbiņus un tam līdzīgi, tam līdzīgi. Tad vēl viens jautājums, īpaši frā, par um, to, kāda ir iespēja. Uh, uzticēt nepavadītos nepilngadīgos privātu personām, arī ģimenēm, kas vēlētos eh, par viņiem rūpēties. Protams, tur zināmiem kritērijiem un prasībām. Vai uzskatāt, ka šis varētu būt risinājums? Viens no risinājumiem, kur varētu ņemt vērā šīs bērna intereses, kas ir absolūts prioritā, kas ir absolūti Mm, prioritāti, ņemot vērā, ka šo brīvprātīgu uzraugu ir ļoti maz. Es aicināšu kolēģis izteikties īsi, jo savādāk mēs nepaspēsim iekļauties atvēlētajā laikā. Koracas bildu kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlos pateikt, ka es ļoti atzinīgi vērtēju šīs debats par šo šausmīgo, šausmīgo problēmu. Mēs jau eh, bērnu tiesību intergrupā Eh, runājam par šo tēmātu, tad, kad bija ziņojums un pārstāv no Missing Children Europe organizācijas, tas šokēja mūs visus. Un mēs tad apvienojāmies eh, visās politiskajām grupām, eh, lai panāktu, ka mums ir šī iespēja uzklausīt jūs visus, un liels paldies, jo ir svarīgi, ka mums ir publiskas debates un ka mēs varam apmainīties ar viedokļiem. Un tiešām tas, ko jūs eh, sakāt, rada iespēju, ka būtisks problēma ir informācijas apmaiņas eh, trūkums pār robežām starp iestādēm. Un problēma ar identifikāciju, reģistrāciju rodas iespēja eh, arī bērnu vidē, ka pirkstu nospiedumu ņemšana ir kaut kas tāds, kas ir vērsts pret viņiem. Man bija arī diskusijas ar eh, iestādēm, kāpēc 14-gadīgi bērni. Tad, tad, kad mēs strādājam pie šiem eh, tiesību aktiem, kāpēc viņi baidās, un mēs centāmies uzsvērt to, ka reģistrācija bērnu Eh, pirkstu nospiedumu ņemšana ir veids, kā iekļaut viņus aizsardzības sistēmā, lai viņi būtu aizsargāti, lai iestādes zinātu, ka šie bērni pastāv Eiropā un varētu viņus aizsargāt. Un tā kā mēs zinām, ka 50% diemžēl pazūd no uh, uzņemšanas centriem, jo Viņi vispirms tiekas ar uh, kontrabandistiem, ar cilvēktirdzniecības tīkliem, pirms uh, nonāktu pie mums. Tad, uh, nu, skaidrs, ka šajā sistēmā grūti viņus aizsargāt, ja viņi tur nav iekļauti. Jautājums, ko mēs vēl varam darīt? Jūs minējāt Eirodax, SIS1, SIS2, vīza, dokumentu izdošanu, vai mēs bērniem atzīstam tikai sejas atpazīšanas datus. Uh, jeb mēs vēlamies arī biometriskās pasas bērniem, lai būtu vēl viena iespēja iekļaut viņas datubāzēs un šo datubāžu informāciju aktualizētu. Man ir konkrēts jautājums Eiropola pārstāvim. Jūs šobrīd saskaraties ar spiedienu, eh, kur jums ir jāvelta daļa no resursiem terorismu apkarošanai, kas ir absolūti skaidrs un saprotams Tagad tas tā nav kritika, bet eh, jautājums tiešām, vai ne, nav risks zināms, ka tas uh, var notikt daļai arī uz jūsu lieliskā darba rēķina saistībā ar cīņu pret uh, eh, cilvēku tirzniecības tīkliem, tīpaši saistībā ar bērnu aizsardzību. Mēs tagad zinām, ka aizvien vairāk bērnu ir starp patvēru meklētājiem, meitenes, nepavadīti bērni. Tā kā mēs runājam par tādu masveidu fenomenu. Kā mums nodrošināt, ka jums ir pietiekami resursi, pietiekama koncentrēšanās uz šiem jautājumiem, piemēram, saistībā ar preventīvo darbu, brīdinājumiem, tas viss, ko jūs tik labi aprakstījāt, lai novērstu to, ka bērni e, tiek iesaistīti noziedzīgās aktivitātēs. Paldies! Paldies! Es varu tikai vēlreiz laipni aicināt pieturēties pie divām, maksimāli trim minūtēm, jo mums nebūs laika uzklausīt atbildes. Jurek, kungs, lūdzu. Paldies. Šī traģēdija par pazudušajiem bērniem nav notikusi kaut kur Jemenā, Somālijā vai Darfūrā. Runa ir par centrālu Eiropu. Tā ir humanitāra traģēdija, kas līdz šim nav pieredzēta. Būtu ļoti labi, ja mēs varētu saņemt precīzāku informāciju par to, cik daudz mums šobrīd ir zināms. Jo pat ja to bērnu skaits, kas ir atrasts, ir neliels, un šeit man arī gribētos zināt, cik daudz eh, no šiem pazudušiem bērniem ir atrasti. Pat ar šādu mazu skaitu mēs jau varam izdarīt kādas eh, secinājumus. Mums jāprasa ir, kas ir noticis, vai šie bērni tikuši nolaupīti, viņi varbūt regulāri tiek nolaupīti nepieredzētos apmēros, jeb šeit ir darīšana ar krāpniecību. Kā Eh, par šiem bērniem izturas eh, kā pret lietām, un eh, viņi kļūst principā par kontrabandas precēm. Un varbūt informācija par bērniem, kas iena, ierodas Eiropas Savienībā, varbūt tiek viltota un kalpo kā aizsaks pieaugušajiem, kas iekļūst Eiropas Savienībā. Bet primāri mums jārūpējas par bērnu tiesībām, tas ir ļoti svarīgi. Missing Children Europe pārstāve jau runāja par šo jautājumu. Es domāju, ka visām mūsu dalību valstīm ir konstitucionālajās tiesībās ierakstīts, ka ir jāaizsargā visi. E, Ikviena cilvēka cieņa ir aizsargājama. Es domāju, šeit viss ir skaidrs. Es nevēlētos eh, steigties ar secinājumiem vai kaut kādām apsūdzībām. Es zinu, ka Eiropola dara, eh, ko vien var, jums ir tie ļoti ierobežoti resursi. Un galvenā atbildība ir tiesību sargojušām iestādēm tajās valstīs, kurās šie bērni ir pazuduši. Tomēr Eiropas Savienības iestādēm un Eh, struktūrām arī ir atbildība. Viņi ir ignorējuši šo iespēju. Viņi saka, atvērsim durvis visiem, nepadomājot par īstajiem drošības aspektiem, kas ar to ir saistīti. Un es atkārtošu, vai nu šeit ir darīšana ar noziedzīgu operāciju nepieredzētā apmērā, vai tā ir krāpniecība. bet pirmkārt jau e, šeit ir darīšana ar pilnīgi bezatbildīgu Eiropas Savienības iestāžu pārstāvu paziņojumiem un valdības pārstāvu e, paziņojumiem, kas ir mudinājuši migrants ierasties šeit. Un tagad e, šī fenomena uh, cēnu samaksā bērni, šie pazudušie bērni. Lielākoties viņi nav šeit brīvprātīgi ieradušies, viņus šurp atveda. Un tāpat laikā mēs dzirdam, ka tie, kas ir bijuši realistiski nu, noskaņoti eh, par eh, šo fenomenu, it kā esot kļūdījušies. Un, manuprāt, tie, kas ir politiski atbildīgi par šo situāciju, viņiem būtu šī atbildība arī jāuzņemās. Protams, ka mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā, kur tāda lieta kā demokrātiska atbildībai tomēr būtu jābūt spēkā. Gomeša kundze. 1. aprīlī es apmeklēju Māriju uh, un redzēju bērnu, un tur pēc 20. marta bija ieradušies tikai nedaudz vairāk par 2000 cilvēkiem, un arī bērni, un viņi atradās ieslodzījumā. Un es baidos, ka tagad viņu ir vēl vairāk. Tā nedrīkstētu notikt, bet tā notiek. Es redzēju bērnus pīrējas uh, nometnēs uh, un uh, citās nometnēs, kas bija organizētas, un nu, viņi it kā bija it kā radinieku vai uh, ciemata, izcels ciemata iedzīvotāja pavadībā, un Grieķijas varas iestādes aprūpēja septiņus bērnus, viens no tiem bija septiņus uh, gadus vecs. Viņa teica, ka viņi nav, viņiem nav telpu, nav uh, darbinieku, kas strādātu ar bērniem, nav specializēto prokuroru, vienkārši šie bērni tur atrodas, uh, dažāda veida kontrabandistu dēļ, dažādu kontrabandistu tīklu darbības dēļ, nu, kuri cenšas viņus eksploatēt. Un tas notiek Eiropā, un tas tikai uh, izraisa sašutumu. Jā, dalība valsts ir vainīgas par šo, pie šīs situācijas. Un eh, daļai no šiem bērniem ir eh, mātes, uh, Un būtībā ģimenes locekļi, kas atrodas citviet, arī Vācijā cer uz ģimenes apvienošanos. Šie bērni tika nosūtīti vieni paši, jo bija cerības, ka viņi varēs apvienoties ar savu ģimeni, un tagad viņi ir iesprūduši tur, jo atsevišķas dalību valstis nolēma sagraut Schengenu, nobloķēja robežas, jā, tiešām. Nu, no es nerādīšu ar pirkstu uz Eiropolu vai citām aģentūrām kuri ar maziem līdzekļiem cenšas kaut ko panākt. Es ar pirkstu rādu uz tām valdībām, kam ir politiska atbildība, kuras ir izgāzušās, kuras nepilda savus pienākumus pret šiem bērniem, it īpaši bē, bēgļu un migrantu bērniem. Un arī tie, kas stāv aiz šā ES Turcijas līguma, uh, būtībā ļauj uh, kontrabandistiem iedzīvoties uh, no šīs situācijas, izmantojot bērnus. Un tie, kas nobloķēja robežas, un, tie, un arī tie, kas aiz viņiem stāv, arī Vācijā. Vīnbergs kundze. Nu, Eh, jā, Vācija vispirms paziņoja, ka robežu nav, un tagad atbalsta tos, kuri bloķē šīs robežas. Priekšstādātāji, mums ir palikušas deviņas uh, minūtes debatēm, un seši deputāti vēlas izteikties. Vinbergs kundze, lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāji centīšos uh, ievērot uzstāšanās laiku. Vispirms vēlos teikt, ka tas ir satraucoši ka šie bērni varētu nokļūt seksuālā verdzībā vai cita veida verdzībā, to mēs nedrīkstam pieļaut, mums ir jārīkojas. Bet tāpat eh, jāsaka, ka ar šādu masu imigrāciju, eh, nu tā ir, ka tik daudz nepa vadītu nepilngadīgo ierodās, Vāt, Zviedrijā 35 tūkstoši. Pagājuši gadu, nu, arvien vairāk ir tādu pazudušu bērnu ierodas no Afganistānas, piemēram, daudz jauniešu ar tiesībām pieprasīt patvērumu. Bet uh, ja e, pieteikums tik, tiek noraidīts, tad viņus nevar izraidīt un viņi noslēpjās. Un, teiksim, arī ja mēs gribam marokāņu sūtīt atpakaļ uz Maroku, tad viņi negrib ņemt pretī šos bērnus, un šie bērni dzīvo uz ielas, un viņi negrib arī uh, Eh, ka viņus iesloga. Nu, tādēļ mums ir eh, eh, citām valstīm jārisina šīs problēmas. Tātad šie bērni ir jāsūt atpakaļ, bet nav iespējams to izdarīt. Paldies, Lamberts kundze. Nu, daudzi, daži no mums jau vairākus gadus iestājas par to, ka patvērums sistēmā būtu jāpadomā par tiem, kurus nevar nosūtīt atpakaļ tādēļ, eh, ka situācija iestājas valstī to nepieļauj, un arī viņiem ir jāparedz kaut kāds status un dalība valstis tagad so, soda bērnus par izcelsmes valstu vai pašu valdību bezatbildību. Tagad ir uh, priekšlikums uh, gatavots par to, kā varētu mainīt patvērumu sistēmu, mani satrauc tas, jo uh, mums savulaik izdevās panākt lielāku uzsvaru uz bērna interešu aizsardzību, bet šodien mēs dzirdējām kaut ko tādu, kas, uh, kam uh, būtu uh, jārosina um, mūs pieņemt lēmumus un īstenot politiku, un es domāju, ka mums vajadzētu vairāk spiedienu izdarīt uz dalību valstu valdībām, lai tiktu īstenots Eiropas Savienības tiesas nolēmums nenosūtīt atpakaļ bērnus uz to Eiropas Savienības valsts, kur ir iesniegts uh, patvērumu pieprasījums, bet izskatīt uh, šo pieprasījumu valstī, kur bērni pašlaik atrodas. Mēs, mums jāskatās uz reģistrācijas uzlabošanu un kā celt, eh, stiprināt uzticību sistēmai, jo šādas uzticības pietrūkst. Un ja mēs palūkojamies uz atsevišķām valdībām Franciju, apvienoto karalisti Kalē, ir tiesas nolēmums, kurā ir skaidri teikts, ka Kalē eh, nometnēs uh, bērniem ir tiesības saskaņā ar uh, Eiropas uh, cilvēku tiesību konvenciju Dublinu uh, uz uh, šo patvērumu, un uh, Francijas uh, varas iestādes nepild šīs saistības uh, attiecībā uz nepilngadīgajiem. Es domāju, ka daudz kas mums ir darīts, un mums būtu uh, skaidri jāapspriež, uh, ko mums darīt attiecībā pret mūsu valdībām. Paldies, Veržjā kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Nu jā, e, man tā izskatās, ka situācija joprojām ir neskaidra. Es joprojām nesaprotu, no kurienes e, e, ir e, nācis šis skaitlis - desmit tūkstoši, ko tas nozīmē. Jā, es gan sapratu, ka reģistrēto bērnu skaits Eiropas Savienībā ir pieaudzis, ka varas iestādes vairs netiek galā, bet man šāda atbilde neapmierina. Nu, un vēl turklāt ja atzīstam, ka liela daļa šo bērnu cieši no cilvēku tirzniecības. Jāsaka, šeit liela atbildības daļa gulstas uz dalību valstu pleciem, jo tās ir atbildīgas šajā jomā. Dalību valstis visas ir parakstījuši starptautisko bērnu tiesību konvenciju, tām jārespektē pamatiesību harta Dublins. Uh, konvencija, ne tikai pirmais pāns, kas ļauj uh, nosūtīt atpakaļ, bet arī tie pānti, kas liedz sūtīt atpakaļ nepilngadīgos. Bērni jāaizsargā neatkarīgi no statusa un vecuma, un viņi uh, attieksmēji pret viņiem šajā valsts teritorijā ir jābūt tādai pašai kā pret citiem bērniem. Bet man, diemžēl, ir bažas, ka es uh, dzīvoju tādā valstī, kur diez kā vis nerespektē šo konvenciju. Desmit tūkstoši katru gadu bērnu pieprasa uh, patvērumu, bet liela daļa pieprasījumu tiek uh, noraidīti, jo tiek praktizētā saucamie kaulu testi, kuri gan ir strīdīgi, bet mērķis ir uh, Uh, nepieļaut nepilngadīgo um, aizsardzību. Un es arī gribētu atgriezties pie kalē jautājumu. Tur ir apmēram 300 nepilngadīgu bērnu, un tagad Francija un apvienotā karaliste vēl uh, vienu uz otru atbildību. Bet šie bērni atrodas Francijas teritorijā, līdz ar to Francijai būtu jāuzņemas par viņiem uh, rūpes un jāizdara spiediens uz apvienotās karalistes valdību, lai situācija tiktu uh, nokārtota, jo lielai daļai no viņiem ir tiesības uz ģimenes apvienošanos apvienotā karalistē. Un mēs, mums ir nepieciešama informācijas apmaiņa, un kā mēs par to runājām jau šorīt, galvenā problēma atkal ir tā, ka nav pietiekama informācijas apmaiņa starp dienestiem. No visas šīs sistēmas, kas tagad tiek veidotas, būtu jāveido cilvēku tiesību pamattiesību interesēs, un bērnu tiesību aizsardzībai. Un es vēlētos, lai mēs uh, pievērstu uzmanību šiem konkrētiem pasākumiem, kas palīdzētu atrisināt situāciju. Nu, nevar tā vienkārši teikt, desmit tūkstoši bērnu ir pazuduši Eiropas Savienībā, un mēs pat nezinām, par, uh, kāda ir reālā situācija, un nekas konkrēti netiek darīts. Manuprāt, šis jautājums ir tikpat nopietni, šī problēma tikpat nopietni kā citas problēmas, ko mēs komis, te jārisinām. Paldies, Valtmans kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem kolēģiem, kur uzstājās. Tas ir satrau, satriecoši, ka bērni tā pazūd. Kad es pirmo reizi izlasīju rakstu par šo jautājumu, devos uz Eiropolu Hāgā, uh, un uh, nodibināja kontaktus arī ar Child Focus un Europe's Missing Children. Nu, kad mūsu kvartālā pazūd kāds kaķis vai suns, tad mēs visi sākam viņu meklēt, ievietojam sludinājumu Facebookā, bet tagad mums ir desmit tūkstoši pazuduši bērni Eiropā, un cik deputāti šobrīd ir zālē, lai apspriež šo problēmu? Eiropas parlamentā, protams, ir daudz steidzami jautājumi jāizskata par cilvēku tiesību aizsardzību citās valstīs, bet arī tagad mums šis jautājums būtu jāizskata steidzamības kārtībā. Šodien daudz uzzināju par profilaksiju, par uh, risku analīzi, Un es domāju, ka mums būtu jābrīdina, jāinformē pilsoņi, jāuzlabo sadarbība, jo runa ir ne tikai par migrācijas patvērumu politiku, mēs runājam arī par cīņu pret terorismu katru dienu, bet nu nekas daudz netiek darīts. Un, uh, Cecīlijas Vikstrēmas grozījums beidzot būtu jāpieņem, lai bērni varētu pieprasīt patvērumu tur, kur viņi atrodas, lai viņi netiktu sūtīti turp un atpakaļ, jo viņi jau ir kļuvuši par upuriem, un tagad mēs pret viņiem vēršamies vēlreiz. Ir jādara komisijai arī savs darbs, rīcības plāns. Um, attiecībā uz nepilngadīgajiem migrantiem, nu, mēs gaidām nekas nenotiek. Mums vajadzētu prasīt, lai šis rīcības plāns tiktu ātrāk sagatavots. Un vēl priekšsēdētāji vai nebūtu liederīgi. Es esmu tikai gan aizvietotāju šai komitejā, bet vai nebūtu labi, ja vairākas komitejas kopīgi pieņemtu rīcības plānu, lai mēs uzzinātu, kas reāli notiek lai mēs varētu iepazīties ar visiem datiem, visu informāciju, lai zinātu, kas patiesībā notiek. Un noslēgumā gribu vērsties pie visiem kolēģiem, kur uzstājās, jā, nu, tika runāts par profilaks, par to, ko darīt nākotnē un kā rīkoties, bet Mani satrauc šo desmit pazudušo bērnu liktenis, cik daudz no viņiem vēl ir dzīvi, kur viņi atrodas, vai viņi ir iesaistīti prostitūcijā, vai viņus ir iespējams izglābt, vai viņi jau ir nogalināti, lai viņiem izņemtu orgānus. Es uh, pirms diviem mēnešiem iesniedzu jautājumu, ko parakstīju vairāk nekā 40 kolēģi no ALDE grupas, un šis jautājums netika iekļauts darba kārtībā. Es gribētu zināt, kāds rīcības plāns Eiropā ir jāpieņem, kas mums ir jādara tagad, jau rīt, lai šos cilvēkus atratu cerams vēl dzīvus, jo tā ir mūsu atbildība un mums tā ir jāuzņemas. Paldies, priekšsēdētāji! par uh, nepilngadīgajiem un centriem, ko minēja Ana Gomeša kundze. Man ir divi jautājumi. Šīs uh, Uh, dramatiskais fakts, ka bērniem nepietiek pārtika, arī jaundzimušajiem nav pietiekami daudz barības. Kijos salā. Simts mililitri piena bērniem tiek dot dienā. Un Eiropa ir ne eifēmismu speciāliste, nekad netiek izmantots tieši termins, kas apraksta situāciju. Un jautājums par to, vai varbūt drīzāk eh, šo nevarētu uzskatīt par spīdzināšanu, par to, cik maz piena saņem jaundzimušais tad arī milzīgs uh, skaits nepilngadīgo bērnu, kuriem ir gandrīz 18 gadi, uh, bet kuri saka, ka viņi ir pilngadīgi, lai izvairītos no aizturēšanas, un viņi arī bēg tādēļ, ka viņi baidās no šī ieslodzījuma, un tas ir ļoti svarīgi, ko teica viena no viesēm par to, ka bērnam ir jābūt uh, tiesībām, tiesību turētājiem, jo pretējā gadījumā no, nu, nu, jo pretējā gadījumā bērnai apgalvo, ka viņi ir pilngadīgi, lai izvairītos no šīs aizturēšanas centros. Paldies. Spinēli kundze, un tagad vēršos pie mūsu viesiem. Uzklausījāt ļoti daudz jautājumu. Aicinu izteikties īsi. Nu, divas, trīs minūtes ir jūsu rīcībā katram. Noiman kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par to, ka dodat man iespēju piedalīties šajās ļoti interesantajās debatēs. Uh, Nu, protams, man nav viena burvju risinājuma šīm problēmām. Eiropols uh, ir sniedzis nelielu ieguldījumu šo jautājumu risināšanā. Nu, viens no elementiem būtu izveidot Eiropas eh, šā eh, administrācija, kas izskaita šo liet, šādas lietas, tas attiec uz informāciju apstrādi, tas attiecas uz kompetencēm un komunikāciju. Un, protams, tas, protams, arī eh, maksās naudu, bet tas ir saistīts ar resursiem. Savā kompetencēs gan gribētu teikt, ka nu, situācija nav tik uh, šausminoša, piemēram, sadarbības ar dalību valstīm, cilvēku tirzniecības gadījumos 65 lietās mēs 29. gadā sadarbojamies ar uh, uh, dalību valstīm pagājušajā gadu un arī tad 745 gadu 15. gadā. Jā, jūs varētu teikt, ka skaitlis ir dramatiski pieaudzis, bet no otras puses atkal var teikt, ka sadarbība ir ļoti laba. 9. gadā 484 četri šīs sadarbības gadījumi. Tātad šī sadarbība darbojas. Tagad ir arī debats par to, kā savienot dažādās informācijas sistēmas Eiropas Savienībā. Šīs debates, kas būtu ļoti grūti norganizēt divus gadus atpakaļ, ir mazākais, ko varētu teikt, bet nu, tiešām tas ir tāds uh, uh, labs signāls par to, ka šīs diskusijas vispār ir sākušās. Un tad ir jautājums kuru es nevaru ignorēt. Par to vai ir nepieciešams vairāk resursu. Eiropas parlaments jau ir bijis gana laipns un nesen pieņēmis arī papildus lēmumu par papildus resursiem Eiropolam. Taču ir jāsaka arī, ka, protams, ka mūsu resursi ir ierobežoti. Ja jums ir jāatbalsta dalību valstis cīņā pret terorismu, ja ir jābūt klāt arī Grieķijas salās, lai palīdzētu un glābtu cilvēkus, pārbaudītu viņus, reģistrētu, protams, ka resursu nav pietiekami daudz par pazudušajiem bērniem un skaitļi, kas ir saistīti tieši ar šo, tad izskatās, jā, ka uh, šīs šie pirmie gadījumi, kur nepilngadīgi ir iesaistīti tirzniecībā, pirmie skaitļi būs zināmi šogad, un ja šie skaitļi būs tādi, kā tāds izskatās tagad, tas nozīmē, ka darba apjoms koordinācija būs diezgan uh, iespaidīga. Panacējas nav, ir nepieciešama koordinēta uh, rīcība, resursi, nauda un noteikti arī pilsoniskās iniciatīvas. Liels paldies! Paldies tiešām par to, ka izteicāties īsi, Dimitriopolu kundze. Es arī mēģināšu izteikties īsi. Jāteic, ka ļoti daudz rekomendācijas, kas izskanēja šodien, šīs e, rekomendācijas jau tagad ir pienākums dalību valstīm. Tas jau ir Eiropas likumā. Ir arī bērnu konvencijas noteikumi, bet ir specifiski noteikumi, kas jau ir dalību valstu pienākums par uzņemšanu, aprūpi. Tas jau viss ir uh, uzņemšanas uh, direktīvā. Arī par bērnu uzraugu tas viss jau ir atrunāts Eiropas Savienības likumdošanā. Un tagad ir jautājums, kāpēc vienkārši tas nav īsti, netiek īstenots un kā to veicināt. Tas, kas izskanēja šodien, nav nekas jauns, bet mums ir jāiet tālāk. Tagad tas viss ir jāīsteno jāīsteno. Tālāk jaunajā likumdošanā politikas attīstībā ir jāņem vērā bērna um, pārākās intereses, tā ir jābūt prioritātei, lai lēmumi uh, vienmēr ņemtu vērā ietekmi uz bērnu. Uh, Tās varbūt arī būs turpmākās debates par to, ka jānoņem pirkstu nospiedumu arī bērniem, kas ir jaunāk par 18 gadiem. Un tas varētu būt bērnu interesēs tieši sniegt šo pirkstu nospiedumu, jo tad viņu var arī izsekot. Tad ir arī, protams, jāskata datu aizsardzības jautājumi, citi jautājumi un garantijas, kas ir jāparedz, lai. Jo, uh, tas tiešām vienmēr kalpotu bērnu pārākajām interesēm. Nu, nevienmēr tas ir pilnīgi skaidrs, nevienmēr tas ir balts un melns. Ļoti daudz jautājumu bija arī par bērnu uzraugiem, par izaicinājumiem. Tieši šajā uzraudzības sistēmā par situāciju Itālijā, Grieķijā un citviet, kā tas notiek, ir arī rokas grāmata, kā jau tas ir ne tikai par bērnu šo uzraudzību, bet ir uh, vadlīnijas par to, kā uzņemt un nu, uzraudzīt, rūpēties par bērniem. Arī Missing Children Europe sniedz vadlīnijas, arī to vajadzētu izmantot dalību valstīm, lai situāciju mainītu uz vietas. Transnacionālā sadarbība, protams, ka ļoti svarīga. Jāceras, ka pazudušo bērnu fenomens neskar vienu dalību valsti vai divas. Ir daudz, protams, gadījumi, kas attiecas uz specifiskām dalību valstīm, bet uh, tas nav tikai Grieķijā, tas nav tikai Itālijā. Es tagad negribu saukt valstis vārdā, bet tas ir visur, gan centrā, gan ziemeļos. Uh, Šie izaicinājumi ir visās dalību valstīs aktuāli. Līdz ar to, jā, ir jārunā par transnacionālo sadarbību. Kā to darīt, ir iespējams jāiz, jāizveido esošās, balstoties esošo sistēmu, sadarbību, veicināt tad šo bērnu aizsardzību, sadarbīties ar bērnu aizsardzības iestādēm, tālāk par biometriskajiem datiem īpaši tagad tiek skatīts šīs dažādās informācijas sistēmas, SIS, VIS, Eurodac, tiek nosūtīta visa šī informācija, nu analizējam, kā to varētu izmantot, piemēram, lai izsekot un meklētu pazudušos bērnus, kā arī raudzīt vai varētu ieviest kādas izmaiņas, lai jā, veicinātu sadarbību starp bērnu aizsardzības iestādēm. Es ceru, ka tas arī tad sniegs nepieciešamo vadību. Morales kundze, liels paldies! Man ir ļoti liels prieks dzirdēt, ka daudzi parlamenta deputāti šodien uzskata, ka tā ir absolūta prioritāte. Es dzirdēju vārdu steidzamība, nepieciešamība rīkoties tagad. Nu, nevajadzētu varētu tikai pieturēties pie faktiem par to, ka desmit tūkstoši bērni ir pazuduši, tā tad ir jāatrod viņu un arī jāveic preventīvie darbi, lai citi nepazūd. Tad bija arī ir jautājums, kurš ir atbildīgs. Uzskatu, ka tā atbildība ir gan ES, gan nacionālā līmenī. 2016. gadā Eiropas komisija nāca klajā ar ziņojumu par pazudušajiem bērniem. Uh, Un šajā pētījumā tika minēts, ka tikai četras dalība valstis ir paredzējušas legālus noteikumus, kā rīkoties ar pazudušiem imigrantu bērniem. Bieži vien, kad tiek ziņots par šādu bērnu, uh, tad uh, valstu iestādes vispār nereaģē, un dažās dalību valstīs uh, atkal ir atbildi tāda, ka uz laiku vienkārši tiek uh, apturēta uh, šī bērna patvēruma pieteikuma izskatīšana. Jādara viss, lai bērnu intereses būtu visu atbildu centrā. Atbilžu centrā, nu, protams, te nepieciešama arī pārobežu sadarbība. Vairāk jautājumu tika uzdoti un tie ir ļoti svarīgi. Jāskatās nākotnē, Bērniem ir nepieciešama uzticība, mums viņi ir jāuzklausa, jādzird viņu vajadzības, jāsaprot, ar kādiem riskiem apdraudējumi viņi saskaras. Te ir nepieciešama kapacitāte, apmācība un resursi. Te ir arī nepieciešama informācija, kas tiktu sniegta tieši bērniem, lai paši bērni varētu pieņemt lēmumus, apzinoties apdraudējumu, apzinoties arī to, ka ir procedūras, kas ņem viņus vērā un aprūpē. Uh, Nekādā gadījumā bērns nevar ieslodzīt. Man bieži vien tas tā notiek. Mēs zinām, kāda situācija ir Grieķijā, un šī situācija ir dramatiska. Jebkurā gadījumā uh, atbildēm ir jābūt multidisciplinārām, jābalsās uz bērnu aizsardzības principu, tā ir jābūt prioritātei par integrāciju, izglītību, arī tas izskanēja. Es domāju, arī šis ir jāprioritizē. Ļoti daudz pazudušo bērnu ir tieši tie, kuri dzīvo tādā situācijā, kur viņi netiek aizsargāti. Tas jārisina arī sniedzot uh, atbildes nākotnē. Lielas paldies! Liels paldies par atbildēm. Paldies arī par to, ka ieradāties un sniedzāt šo informāciju. Vai kaut ko varam darīt, lai varētu risināt šo jautājumu? Pāriešu uzreiz nākamo darba kārtības punktu. Paldies par to, ka ieradāties, gudētie viesi. Mm, jā, tas ir saistīts cilvēku tiesniecības apkarošanai, es ārējās attiecībās. Valero atzinuma sagatavo, eh, atzinum, ir atzinuma sagatavotājs, Lībe nāks lai ar savu atzinumu. Atbilstīgi 55. noteikumam arī tad mēs eh, sniegsim savu atzinumu šai, šim droā, šai droā komitē. Iesniegt vairāk grozījumu un būs arī viedokļa apmaiņa. Lūdzu. Tack så mycket. Jag vill börja med att tacka skuggföredragandena för ett bra... Jā, paldies. Vispirms vēlos pateikties eh, ēnu referentiem par labo sadarbību. Esam jau vairāk kārt eh, apspriedušies, eh, sagatavojot šo ziņojumu projektu, un pēc tam arī pēc pirmā projekta pabeigšanas esam vairāk kārt tikušies. 95 grozījumu esam sagatavojuši vairākus kompromisu grozījumus, visus apmierināt nevarēsim Šeit varbūt nav pamatā problēma saistībā ar atšķirīgiem viedokļiem. Īstenībā viedokļi diezgan tuvu, bet eh, drīzāk svarīgi ir tas, ko tikko priekšsēdētājs sacīja. Runāja par cilvēku tirzniecību Eiropas Savienības ārējās attiecībās. Un tam ir arī sava nozīme. Runa ir par policijas un tiesu sadarbību par apmācībām iestādēm, šeit jāņem vērā ekonomiskie aspekti. Tāpat mēs arī nošķiram um, cilvēku tirzniecību no kontrabandas. Mums ir uh, jārunā arī par cietušo aizsardzību, uh, preventīvo darbu, informētības palielināšanu. Jāsaka, mūsu savstarpējās uh, nesaskaņas nav tik liels, tad drīzāk eh, neliela viedokļa atšķirība. Un uzskatu, ka ar ēnu referentiem mums ir bijusi ļoti laba sadarbība. Un domāju, ka šis galda dokuments būs ļoti labs. Šeit ir grūti, es domāju, noskaidrot, kur beidzās iekšējās eh, es attiecības, kur sākas ārējās. Tāpēc mums ir iesaistīts arī citas komitejas. Um, droā un afet. Un tāpēc ir svarīgi noskaidrot šīs lietas. Tātad vesela virkne ar jautājumiem. Tātad tas arī viss, ko es vēlējos sacīt, un ar nepacietību gaidīšu ēnu referents sacīto. Paldies Valero kundzei! Divi cilvēki ir pieteikušos izteikties Sipels kundze un Gomeša kundze. Sipels kundze pirmā lūdzu. Paldies, es runāšu mūsu ēnu eh, referentes eh, Kristīnes eh, Revo Dalon Bonfoy vārdā, viņa nevar būt šeit. Uh, Tātad 95 grozījumi tika iesniegt šim ziņojumam. Es vēlētos koncentrēties uz svarīgākajiem punktiem manai politiskajai grupai. Tāpat es vēlos pateikties referentē par ļoti labo sadarbību strādājot pie šī dosjē. Jautājums par upuru aizsardzību mums ir ļoti svarīgs. Tātad tas saistīts arī ar Eh, uzturēšanās atļauju piešķiršanu upuriem, kas cietuši no cilvēktirdzniecības. Eh, viņiem tāda būtu jāpiešķir, pat ja viņi nevar sadarboties ar iestādēm. Viņiem ir nepieciešama mūsu palīdzība. Mums jāatceras, ka upurus nedrīkst saukt pie atbildības par krimināli darbībām, kuru viņi bija piespiesti veikt. Ir tīpaši saistībā ar eh, seksuālas izmantošanas un piespiedu darba gadījumiem. Uh, Attiecībā uz nepilngadīgām personām ir nepieciešams precīzāk uh, identificēt uh, personas. Tādēļ ir nepieciešams saulaicīgi visiem nepavadītiem bērniem piešķirt uh, juridiskos aizstāvis vai aizbildņus. Tāpat ir nepieciešams nodalīt cilvēku tirzniecību no migrantu kontrabandas. Uh, pat ja šīs lietas ir saistītas, tad šeit tomēr ir uh, piekrišanas jautājums, kas nošķir abus. Pat ja mēs uh, piekrītam vajadzībai stiprināt policijas sadarbību cīņ, cīņā pret cilvēku tirzniecību, mēs nevaram piekrist tam, ka uh, robežu sardzei un krasta apsardzei ir nepieciešama piekļuva Eiropola datiem. Un pēdējais jautājums ir par upuru statusu. Es saprotu, ka ir ideja izveidot jaunu struktūru upuru aizsardzībai, tas var radīt eh, nevēlēšanos to atbalstīt, bet eh, uz to tieši es koncentrējos 51. grozījumā. Un noslēgumā vēlos uzsvērt to, ka ir nepieciešama Eiropas Savienības līmenī piešķirt uh, Eh, kompetenci saistībā ar lēmumu pilnīgu atzīšanu attiecībā uz lēmumiem par aizsardzību cilvēktirdzniecības eh, upuriem. Eh, un to mm, nevajadzētu šo kompetenci nodot jaunai struktūrai, to var piešķirt jau esošam uh, Eiropas Savienības aģentūrām vai institūcijām. Ir svarīgi, lai cilvēktirdzniecības upuriem tiktu nodrošināta palīdzība, ja tīpaši ja viņu status netiek atzīts tad, kad viņi pārvietojas Eiropas Savienības iekšēnē. Es uzskatu, ka tas var tikai stiprināt uh, upuru statusu nostiprināšanos Eiropas Savienībā. Paldies! Holmajers kundze. Um, erst einmal, um Tātad, pirmkārt, attiecībā uz to, ka mums ir jāizstāv cilvēktirniecības upuri, tas gan nenozīmē, ka mēs jaucam to, ko nozīmē aizsardzība. Tie, kas tiešām ir kļuvuši par upuriem, piemēram, izvarošanas upuri, seksuāla piespiešanas upuri, seksuāls eh, izmantošanas upuri, tā ir viena lieta, bet ja kāds ir piespies eh, strādāt bez darba līguma, ka viņš automātiski saņem tādu pašu aizsardzību. Nu, šeit jau ir lietas tomēr jānodala, lai tiešām palīdzētu upuriem, kas ir cietuši eh, no cilvēku tirzniecības, no noziedznieka darbības, pret kuriem ir veikti noziegumi, un jānošķir no tiem, kas paši ir izvēlējušies darboties pagrīdē, nelegāli un pēc tam pasniedz sev kā upurs. Un man zināms bažas eh, pēc Parīzes un Beļģijas eh, atentātiem eh, tomēr ir nevēlešanās Frontex piešķirt kompetenci vērsties pret tiem cilvēku tirzniecības tīkliem, kas tomēr ir noziedzīgi. Eh, un kas cenšas migrācijas plūsmu ļaunprātīgi izmantot. Šobrīd mēs, eh, š, ar to es nevēlos eh, vērsties pret bēgļiem. Mēs mēs pārbaudām cilvēkus masveidā, respektīvi autovadītājs pie stūras, ne jau tāpēc, ka mēs visus turam aizdomās, nedrīkst, negribam pieļaut, ka kāds viņiem lieto alkoholu, bet mēs gribam novērst to, ka alkoholu lietojoši autovadītāji izdara pārkāpums un apdraud citu dzīvības. Un tas pats princips ir piemēram šeit. Ja mēs īstenojam kontroli un saskaņojam datubāžu saturu, tad tās nav vispārējais aizdoms pret bēgļiem, bet gan cenšamies ar izfiltrēt ārā to, kas, tos, kas ļaunprātīgi izmanto migrācijas plūsmas. Un Frontex aģentūrai nepieciešama piekļuva datubāzēm, um, lai mēs zinātu, kuri eh, noziedznieki cenšas izmantot migrācijas ceļus, un tādējādi mēs aizsargājam arī pašus bēgļus, kas atrodas tajā pašā maršrutā. Jo eh, jo noziedznieki, protams, ļaunprātīgi izmanto arī bēgļus to mērķu sasniegšanai, kas viņiem ir. Paldies, Homērs kundze, Gomešs kundze. Kā jau jūs sacījāt, tas ir saistīts ar iepriekšējām debatēm. Es lielā mērā piekrītu tam, ka tik tiešām ir nepieciešams nošķirt, kas ir upuri, kas ir cietušie, bet ir jāsaprot arī tie, kas ierodas šeit kā upuri, un no tiem, kas ierodas šeit un tad kļūst par upuriem, jo viņi ir tik neaizsargātā situācijā. Un kā es redzēju domēnī un pirējā, nevienam pat nerūp. Neviens pie viņiem nedodas, neviens pie viņiem eh, nenāk ar informāciju, neviens viņiem ne, pat nepalīdz apkarot uh, cilvēku tirzniecības tīklus, un tas attiec arī uz sievietēm un bērniem tik tiešām, kā, kā Birgit Zipel sacīja, cietušā jeb upur status piešķiršanai prioritāra. Tad pārējais jau būs izrietoši. Un šobrīd viss ir bloķēts. Es tikos ar daudziem cilvēkiem, eh, kas sacīja, ka viņi gaida, kad eh, būs uh, ģimenes apvienošanas eh, iespēja ar radiniekiem citās valstīs, viņi ne, nezin, kā lai izkļūst no situācijas, kurā viņi atrodas, jo neviens viņiem nepie, eh, nenāk palīgā, un apvienošanā, eh, ģimeņa apvienošana vienkārši nedarbojas, tā ir bloķēta. Un jā, ja mēs atzīstam, ka viņi ir cietušie, viņiem ir radinieki, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tiem būtu jābūt prioritāri, bet tas nedarbojas. Tā kā jā, es to saistu ar iepriekšējām debatēm. Nepietiek eh, ar to, ka mēs uzklausām ekspertus, eh, mums jāsauc padomu šeit, kas ir valdības pārstāvi dalību valstīs, ko viņi dara. Ko viņi dara, izvērtējot riskus, palīdzot Grieķijas valdībai, kurai acīm redzot nav iespējas palīdzēt eh, cietušajiem no seksuālās vardarbības, seksuālas izmantošanas, no uh, citiem noziegumiem ko mēs darām, lai eh, reāli apkarotu šos cilvēktirdzniecības tīklus. Es biju Kiprā, arī Ziemeļkiprā iepriekšējā nedēļas nogalē. Redzēju, teiksim, vairākas eh, Nigērijas eh, meitenes, un tad uzzināju, ka viņa ir cietušas, bijušas piespiestas nodarboties ar prostitūciju, un to izmanto uh, Turcijas militāristi, kas uh, Ehm, piegādā viņus eh, izmantošanai ehm, Ziemeļķiprā. Vai kādam tas rūp vispār? Vai šie tīkli, kas izmanto šīs afrikāņu sievietes Kiprā un Turcijā, ir kādā veidā saistītas ar pārējiem uh, kontrabandistiem vai cilvēktirzniecības uh, tīkliem? kāda jēga no visiem šiem brīnišķīgajiem likumiem, kurš pat lielākā daļa dalību valsts tās eh, tos neīsteno. Spinelli kundze. Ringrazio. Pateicos Valero kundzei par lielisko darbu. Grozījumus, kādus es iesniedzu, uzskatu, ka tie a, papildina jūs atzinuma projektu. Šo es nācu klajā ar tādiem grozījumiem, kur es prāsu atzīt jaunu cilvēku tirzniecības veidi, veidu, mērķis ir izspiešana, kur arī sinē pusē, pusvā tiek uh, izmantot spīdzināšana, eritrejieši bēgļi, gluži vienkārši tiek nolaupīti un pazūd. Uh, izdzīvojušie dziļi traumēti un viņi Eiropā nesaņem atbalstu. Jo formāli šāda veida uh, cilvēku tirzniecību neatzīst Eiropas Savienība. Eiropas parlamenta rezolūcija par Eritreju, kas apstiprināta martā, jau norāda uz šo jauna veida tirsniecību. Es uzskatu, ka ir svarīgi precizēt uh, uz ko īsti uh, tas attiecas, svarīgi to minēt arī šajā atzinumā. Tad vēl manos grozījumos, manas grupas grozījumi atgādina, ka Eiropas Savienība ir izstrādājusi arī īpašu tarifu režīmu ar trešajām valstīm, lai veicinātu efektīvu starptautisko uh, Eh, tiesību un darba konvenciju atzīšanu. Tad vēl es arī pateiktos, eh, ja eh, tiktu aicināta Eiropas Savienība sistemātiski iekļaut starptautiskajos nolīgumos, tā skaitā arī tirzniecības līgumos, investīcijas līgumos, lai tiktu iekļautas saistošas klauzulas par cilvēku tiesībām un uh, par cīņu pret cilvēku tirdzniecību. Tad arī piedāvāja grozījumus par tieši dzimumu aspektu šai cilvēku tirdzniecībā, par to, ka ir nepieciešams dalību valstīm nopietni tiesiskajā plānā sadarboties un par nepieciešamību atzīt arī um, šo atšķirību starp bēgli un cilvēku tirdzniecību upuri. Šie stat status ir nepieciešama. Abos gadījumos te ir jānodrošina augsta aizsardzība un nedrīkst nosūtīt atpakaļ cilvēkus, kur viņi um, var vienkārši iet bojā. Paldies, paldies Spinelli kundze. Valera kundze. Tack så mycket och tack för era bidrag. Jag tänkte bara ta upp... Eh, Paldies visiem, eh, kas izteicās. Ir trīs jautājumi, uz kuriem es vēlētos reaģēt. Pirmais ir saistībā ar piekļuvi Eiropola datubāzei. Tur ir priekšlikums viens, bet mēs par to eh, nevaram vienoties, tāpēc tur būs atsevišķi balsojums, jo mūsu viedokļi pārāk atšķirīgi. Bet, protams, visi varēsim paust savu viedokli balsojot. Tad eh, tālāk, kur ir robeži, robežas ar cilvēku tirdzniecību un eh, kontrabandu. Tad, eh, savā ziņā jau ir šī piekrišana kontrabandistiem, kas palīdz nokļūt pār robežai, bet tad pastāv liels risks, ka var kļūt par viņu upuriem. Un tad eh, šī situācija ir arī kompromisos atrunāta. Tādā veidā, ko es domāju, lielākā daļa varēs atbalstīt. Sinai un eh, situācija tur ir eh, viens no jautājumiem, kur mēs jau vairāk gadu laikā neesam varējuši atrast vienprātību. Ir viens grozījums, kas norāda, ka tur ir nepieciešams risinājums. Jautājums, vai tas skar iekšpolitiku vai ārpolitiku, nu, tas arī vēl jārisina. Balsojumā varēsiet par to arī lemt. Tad ir vairāki grozījumi, kas ir vairāk uz ārpolitiku orientēti un e, vairāk tā kā droā kompetencē ir, bet, nu, tik tālu mēs tad būtu šobrīd. Paldies! Paldies Valēro kundze. Balsojums Libe komitejā paredzēts 28. aprīlī. Paldies par jūsu komentāriem. Nākamais punkts šo pēcpusdienu ir terorismu apkarošanu un padomus pamatlēmumu no 2002. gada par terorismu apkarošanu aizstāšana. Homairs kundze 17. martā šajā komitejā prezentēja dokumentu projektu un tagad būs uh, apspriešana pār iesniegtajiem grozījumiem. Homairs kundze, lūdzu. Godātie kolēģi, liels paldies! Pirmkārt, uh, Ehm, vēlos to vispirms pateikties ēnu referentiem, kas eh, trīs diezgan garas sanāksmes ar mani jau ir noslēguši, un mēs tad eh, šajās sanāksmēs arī esam papildus laiku veltījuši tam, lai pārunātu lietas ar ekspertiem, tie, kas nepastarpināti pārzina realitāti dalību valstīs, balstoties uz savu darbu kā prokuroriem, kā tiesnešiem, uh, un var mūs informēt par aktuālo situāciju. Iz, iztaujājām Itālijas prokuroru tikko, kurš eh, ļoti precīzi un uh, plaši aprakstīja to, kā Itālija uh, reaģē uz šo jauno situāciju, kā reaģē uz uh, terorismu apkarošanu šobrīd Un ņemot vērā to, ko viņš stāstīja, tad eh, mazliet eh, tiešām pārņēma tādi drebuļi par to, kāda brutalitāte eh, šobrīd ir, ka līdz pat bērnu iesaistīšanai terorismā, nu, tur vienkārši aizrauja elpa to visu klausoties, godīgi sakot. Uh, Eh, tāpat no sirds vēlos pateikties par eh, kolēģu iesaistīšanos, tie, kas ir iesnieguši vairāk kā 400 grozījumus, un mēs tagad cenšamies tagad eh, tos kaut kā apvienot saprātīgi. Mēs cenšamies par lielākajiem tematiem rast kompromisus, pamatā balstos uz to, ka 2002. gada pamatlēmumu un 2008. gada pamatlēmumu, kas jau ir pilnībā e, īstenoti dalību valstīs, tos mēs saglabājam un koncentrējamies uz tiem tematiem, kas ir radušies no jauna, lai censtos tos optimāli, cik vien iespējams, e, saskaņot ar komisijas e, priekšlikumu. Un tur, protams, ir aizvien jauni jautājumi, kas jārisina jau pasažieru datu reģistra eh, tiesību aktos, un tas bija aktuāli, ko darīt ar tām personām, kas ir devušās uz Sīriju, un pēc tam no Sīrijas atgriezušies, kur uh, pastāv bažas par teroristisku darbību un uh, to, ka viņi ir tikuši apma apmācīti, lai potenciāli vēlāk veiktu teroristisks uzbrukums Eiropas Savienībā. Uh, Un tad pēc tam viņi ierodas Vācijā un no Vācijas, piemēram, uz Romu. Un ko darīt ar šādu personu, kas pārvietojas Eiropas e, iekšienē, ne, ne tikai ārpus Eiropas, dodoties prom no Eiropas vai ierodoties tajā, bet atgriežoties šeit, tomēr viņiem ir zināms draudu potenciāls, Un tad šie pamat lēmumi, kas ir pārņemti terorismu apkarošanas direktīvā. Komisija to ir pārņēmusi no ANO un TFATF, kas starptautiski to ir aprakstījuši, un mēs tad cenšamies to pārņemt Eiropas Savienības likumdošanā. Mūsu sanāksmēs kļuva skaidrs, un tieši vakar mums bija tikšanās ar prokuroru, uh, Un tur bija skaidrs, ka notiek eh, tāds sadalīšanās process attiecībā uz to, cik tālu mēs varam iejaukties pamatiesībās eh, cilvēkiem. Un ka tam ir nepieciešams arī eh, pienācīgs pierādījumu kopums, nevis tikai tāpēc, ka cilvēks ir kaut kur ceļojis, ka viņu uzreiz drīksēs tagad arestēt, uh, Eh, un tikai balstoties uz kaut kādām potenciālām aizdomām eh, uzreiz eh, vest uz tiesu. Nē, tikai tad, kad ir pietiekams pierādījumu sloks, mēs varam cilvēku vest uz tiesu un tad sākt visus nepieciešamos procesus, lai varētu notiesāt šo personu. No prokuroriem uzzinājām, ka tad, kad mēs vēlamies novērst tādas smagas noziegumus kā atentāti Briselē vai Parīzē, ir jācenšas potenciālos atentātu veicējus identificēt jau pirms tam. Tad, kad kāds tiek aizturēts, tad ar intensīvu pierādījumu meklēšanu, ar kratīšanu dzīvokļos, eh, pārmeklēšanu, tā skaitā elektroniskos datu nesējos, tiešām tematiski vērsties pret viņiem. Ja viņas nevar arestēt, nevar pārmeklēt, tad, protams, informācija nav pieņemama, nav pieejama, un e, pirms atentāta arī šos cilvēkus nevar arestēt un e, novērst. Un Itālijas prokurors tiešām minēja entos gadījumus, kad tik novērst atentāti, bet mēs par tiem pat nezinām, jo šī informācija nekļūst publiska. Un jāsaka, ka šis uh, realitātes uh, atspoguļojums bija tikai no vienas valsts, un mēs uzklausīsim arī citu valstu pārstāvis, lai tādu pilnīgāku skatījumu iegūtu. Un man liels prieks, ka N referenti tikpat intensīvi darbojas kopā ar mani kā es, un man prieks, ka šajā ziņojumā mēs varam parādīt, ka mēs rīkojamies vienoti, un ka mums ir iespēja vērsties pret potenciālajiem atentāta veicējiem, uh, Un mums, eh, manuprāt, no mums arī sabiedrība sagaida, ka mēs apturēsim šos cilvēkus pirms viņi nogalina 130 cilvēkus, jo savādāk uzticēšanās gan politiskajām institūcijām, gan arī drošības institūcijām un tiesu varai būtu ievērojami mazinājusies, un arī cilvēku drošības sajūta mazinātos, jo nekas nav ļaunāks, kā savā ģimenē piedzīvot eh, šādus uzbrukumus ar eh, traģiskām sekām. Un tādēļ man ir liels prieks, ka mēs visi esam vienoti e, un uzsvaru liekam uz cietušo tiesībām. Tas izskatās ir viens no būtiskākajiem punktiem, kur e, arī juridiskā palīdzība tiek sniegta cietušajiem, kuriem nekas nav jāmaksā. Tā, gan šeit, Briselē, gan Parīzē tie ir cilvēki, kurus ir skārus šī, šī traģēdija un kas nepārzina šos procesus. Uh, un viņiem ir nepieciešama arī palīdzība, jo savādāk viņi ir pilnīgi apjukuši. Eh, balstoties uz to, ka pirmkārt viņiem dzime, ģimenes locekļi gājuši bojā vai smagā stāvoklī slimnīcā, un mēs tad mēģināsim tuvākajās trijās, četrās nedēļās uh, nonākt līdz balsojumam 24. datumā vēlams, vēlākais 30. tad Nīderlandes prezidentūra būtu gatava jūnijā sākt trilogu sarunas. Tad mums komisijai un Nīderlandes prezidentūrai cerams izdosies vienoties un sūtīt skaidru signālu, lai mēs jūnijā varētu um, balsot un jūnijā noslēgtos tad arī eh, trilogu sarunas. Un tāds ir mūsu plāns. Es ceru, ka mūsu kolēģi varēs atbalstīt mums. Dank, Frau Holmeier. Paldies, Holmeiers kundze, Kineči kundze. Sī, grazie. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties Holmeiers kundzei par uh, ieguldīto darbu. Uh, Pateicos arī par to, kā darba metode ir izvēlēta, tiekoties ar referentiem un ekspertiem no dažādām valstīm, arī kas um, kauž dažādas uh, šīs perspektīvas mums sniedz ļoti svarīgu informāciju. Un tas tiešām ir ļoti, ļoti vērtīgi, jo nu šodien mums ir. Uh, jāizstrādā te, tāds tiesību akts, kas ļautu tiem, kuri tik tiešām realitātē cīnās pret šo dramatisko noziedzības veidu, kas ir terorisms, tad, tad ir jāsniedz tiešām efektīvi instrumenti šiem cilvēkiem un iestādēm. Ļoti liels prieks, ka Monika arī to atgādināja, arī par ieguldījumu, ko mums sniedz Nikola Piečenti, prokurore. Uh, Bet ir arī, protams, jautājumi par to, kādi tad varētu būt tie labākie pasākumi, lai aizpildītu to tukšumu un varbūt tās vājās vietas labotu, kas liedz tiesību sargājušajām iestādēm atbilstīgi strādāt. Jā, šīs terorisms, protams, atšķiras no. Uh, tā terorisma, ko piedzīvo dažas valsts, tā skaitā arī Itālija, tad šis iekšējais terorisms tagad ir. Uh, jā, terorisms, kas nāk uh, no ārpuses, bet nu ko īsteno cilvēki, kas dzīvo mūsu valstīs un kuriem ir Eiropas pases. Līdz ar to te ir darīšana ar jaunu realitāti, ļoti kompleksu realitāti. Uh, Es uzskatu, ka mūsu uzdevums ir tiešām ļoti delikāts un atbildība ir ļoti liela. Mums ir jāatrod līdzsvars starp uh, uh, tiesību aizsargāšanu, dažādas brīvības, bet tāpat laikā jā, arī ir jānodrošina drošība pilsoņiem. Tādējādi mums jābūs jāatrod, definējot mūsu tekstu, mums būs jāatrod šīs līdzsvērs starp šīm divām lietām. Lūk. Tad arī, kad tika pieņemts pamat lēmums par cīņu pret terorismu, Eiropas parlamentam toreiz vēl nebija tādas kompetences, kādas tam ir tagad. Uh, kā to atzīst līgums. Tādējādi es uzskatu, ka tik tiešām šodien eh, mums ir ļoti liela atbildība. Iepretim terorismu fenomenam, kā mēs arī to redzējām šeit, eh, arī blakus mūsu Eiropas parlamentam, dramatiskām sekām. Es domāju, ka tik tiešām ir jāstrādā ļoti uzmanīgi, jāizskata dažādi aspekti, dažāda veida šie noziedzības aspekti, kas visi ir jāindividualizē un jāidentificē. Grupu grozījumi, kas jau ir iesniegti, arī mūsu grupa, protams, iesniedz grozījumus. Uh, arī norādīja uz to, ka nu, viedokļi arī joprojām vēl atšķiras visai lielā mērā, bet jā, es piekrītu arī referentei, es skatu, ka ir jāiet kompromisu grozījuma virzienā, un tad arī tad padziļināsim tās tēmas, eh, kur jā, mēs vēl esam visai tālu, nostājām viens no otra, bet nu, jautājumi tāpat laikā arī ļoti sarežģīti eh, par šīm uh, startautiskiem pienākumiem, tas, kas ir arī papildus protokols Eiropas padomas konvencijai, ir absolūtais uh, minimums, zem kā mēs nevaram vairs iet. Bet arī šīs izvēles visas ir jāizsver. Nu, varbūt detaļās es neiedziļināšos, tikai daži piemēri. Te, piemēram, atsaucos uz šo uh, apceļošana ar terorismu mērķi, un tas te arī dažādi aspekti atbilstīgi starptautiskiem eh, normām, eh, kā cīnīties pret ārvalstu kaujiniekiem Sīrijā, Irākā. Nu, tagad ir arī citi fenomeni jo hm, šie cilvēki atgriežas, tad ir arī šis fenomens par teroristiem, kuri braukā pa Eiropas valstīm, lai rekrutētu cilvēkus, organizētu terora aktus vai arī izvairītos no uh, tagad tiek noķerti. Nu, ļoti uzmanīgi, jā, ir jāizsver uh, uh, šī dažādā teroristu uzvedība un rīcība, bet ir vēl viens aspekts, kuris arī varu piekrist referentei, ir tas, kas, un te es domāju, visi esam viensprāts, tas, ko arī minēja prokurore Piečentī Diemžēl Parīzes un Brīseles akti eh, Brīseles akti, tad tas viss tik pastrādāts, eh, to pastrādāja mūsu līdzpilsoņi, kas jau ties eh, iestādēm bija zināmi. Arī Itālijā nu, ir veikta ļoti plaša izmeklēšana ar terorismu, organizēto noziedzību. Un tieši izlūkdienas ļoti labi pastrādājuši, apkopojuši arī informāciju, tātad pirms izmeklēšanu, viņi pašā procesā nav iesaistījušies, bet visi šie dati informācija bija ļoti svarīga, lai izmeklēšana varētu novest līdz galām, nonākt pie rezultāta. Nu, lūk. Uh, Tad papildus arī mūsu darbam, definējot pāntus, mēģinot definēt pēc iespējas precīzāks ar šo, atsaucoties arī ar šo rekrutēšanu, ar šo ceļošanu, braukāšanu, tad arī tad, tad, šī paša rekrutēšana un tā tālāk tā joprojām. Es uh, uzskatu, ka. Kā vienmēr ir svārīga sadarbība starp izlūkdienestiem, tiesības sargājušām iestādēm, tieši iestādēm, policijai. Ir jānotiek laicīga informācijas apmaiņa, un tie ir absolūti priekšnoteikumi. Pretējā gadījumā labs likums, ko ceru izstrādāsim, nu, nesniegs vēlamos rezultātus. No savas puses noteikti esmu gatava sadarboties strādāt kopā, lai mēs varētu rāst labu līdzsvaru starp dažādām tiesībām un prasībām, vajadzībām. Nu, formulēsim tādu tekstu, kas sniegs efektīvu instrumentu, lai varētu apkarot terorismu. Thank you. Mrs. Kiniči. Paldies, Kiniči kundze, deprē kungs, kurš aizstāv ēnu, aizstāv ēnu referentu jāatsek. Paldies, priekšsādātāji Jā, es aizstāju Jate kungu, kurš lūdz atvainoties, jo viņam ir citi pienākumi. Es nolasīšu kolēģi sagatavoto tekstu, pat ja es tam piekrītu, es tam pilnībā piekrītu, pat ja par dažiem jautājumiem mums notiek diskusijas arī grupā, bet es pilnībā piekrītu kolēģi teiktajam. Šī dokumenta uh, uzdevums ir uh, uh, definēt kopīgu, panākt kopīgu definīciju terorismam vai darbībām, kuru mērķis ir sagatavot teroru aktu. Pirmkārt, mums ir jāvienojas par to, ko nozīmē sagatavošanās ar mērķi veikt teroraktu kas uh, dokumentā ir definēti kā pārkāpums saistībā ar teroraktu izdarīšanu. Uh, kolēģis nedomā, ka mēs visi vienādi vērtējam šos aktus. Piemēram, um, naidīgu paziņojumu publicēšanu aicinot veikt uh, teroraktus vai ieroču uh, Uh, pārdošana vai ceļošana ar mērķi darboties teroristu grupā veikt teroraktus. Tie būtu uzskatāmi par uh, sagatavošanās pasākumiem teroraktam un pret tiem jāvēršas tiesai un nevarētu pieļaut, ka dažas no šīm darbībām tiktu svītrotas no uh, krimināla pārkāpumu saraksta. Nākamais punkts, 15. punkts Jēcekungam un man ir ļoti būtisks, lai uh, veiktu, no, lai tiktu atzīts, ka tā ir gatavošanās teroraktām, nav pat nepieciešams, lai šī darbība tiktu veikta, bet uh, šāda pieeja uh, palīdz uh, efektīvi cīnīties. Ja kāds dodas uh, uh, apmā, lai gūtu apmācību terorismā, nenozīmē, ka šim cilvēkam jau ir skaidrs uh, terora akta plāns paredzēts. Un uh, Uh, prasīt, lai būtu jau kaut kāds konkrēts plāns definēts, šī prasība uh, ir nesamērīga un nepieņēmama. Un tagad priekšsēdētāju un referents kundze es gribētu uzstāt uz virkni mūsu iesniegto grozījumu, kas uh, ir vērsti, lai inf uzlabotu informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm un informāciju informācijas klasifikāciju. Dalību valstīm ir sistemātiski jāinformē citas dalību valstis par personām, kas ir notiesātas saskaņā ar attiecīgo direktīvas pāntu, proti terora aktu gatavošana, piedalīšanās eh, terorisma uh, Tātad 3. Eh, līdz 14. direktīvas pāns. Mēs tāpat pieprasām, lai dalība valstis, un par to mēs uh, diskutējam gan diezgan nesen, un mums ir bijis iespēja arī paust dziļu vilšanu šai sakarā. Tātad dalību valstīm ir jāapmainās ar visiem pasažieru reģistra datiem attiecībā uz aizdomās turāmām personām vai personām, kuras ir uh, notiesātas par um, nodarījumiem, kas aprakstīti direktīvas 3. līdz 14. pantā. Pašreizējā PNR direktīva ļauj um, lēmumus pieņemt pašām dalību valstīm. Uh, direktīvas mērķis ir harmonizēt cīņu pret teroraktiem un teroraktu sagatavošanu, un mēs uzskatām, ka absolūti nepieciešams, lai dalību valstis Eiropā informētu citas dalību valstis par PNR datiem attiecībā uz aizdomās turamām personām vai personām, kas tie, notiesāts par terorismu. Tāpat es zinu, ka e, formulējumi, e, ko mēs ierosinām, e, ir saņēmuši iebildums no komisijas atbildīgiem dienestiem. Uh, bet esam gatavi apspriest šos formulējumus. Tāpat mēs uzskatām, ka dalība valstī jāņā, jāpie, jāveic nepieciešamie pasākumi, lai atbil, uzņemtos atbildību par uh, vēršanos pret pārkāpumiem, kas veikt valsts teritorijā. Tātad jūs varat vērsties savā teritorijā pret savas valsts pilsoņiem vai citu valstu pilsoņiem, kas uh, veids kriminālus nodarījums jūsu valsts teritorijā. Tā ir teritoriālā kompetence. Nu, bet, piemēram, ir kāda persona no trešās valsts, kas ir izdarījuši šādu nodarījumu trešā valstī un nav zināms, un izmeklēšanas laikā jūs uh, uzzināt, ka perso šī persona jau ir uh, Eh, veikus teroraktu, tad būtu jāapspriež iespēja piešķirt kompetence valstī, uzstākt kriminālu vajāšanu pret šo personu par terorismu, eh, pat ja tas nav šīs eh, valsts pilsonis vai arī šis nodarījums nav veikts attiecīgās valsts teritorijā. Paldies, Deprē kungs, Ferāras kundze. Agies kundsvietā. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, izteikšos Laurija Džējā vārdā šo pēcpusdienu viņa mm, nevarēja piedalīties eh, šajā sanāksmē. Es nolasīšu viņas tekstu. Liels paldies referentē par ieguldīto darbu, paldies arī kolēģiem par grozījumiem, uzlabotu priekšlikuma tekstu. Ļoti daudzie grozījumi arī norāda uz to, cik šīs jautājums ir jūtīgs un svarīgs. Mēs atbalstīsim tos grozījumus, kuru mērķis ir uh, labāk definēt noziegumu, kas tiks iekļauts, tie, kas tiks iekļauts tiesību aktā un arī atsevišķas rīcības kriminalizēšana atbalstu uh, terorismam, Un arī šī ceļošana terorisma apsvērumiem, nu, tam visam būtu jābūt arī legāli pamatotam. Esam ļoti arī kritiski attiecībā uz tiem grozījumiem, kuru mērķis ir ierobežot pamatbrīvības, jo īpaši vārda brīvība sociālajos mēdījos. Arī apzināmies tajā pat laikā, ka tas pats internets arī var palīdzēt apmainīties ar informāciju. Un, uh, Tas veicina arī radikalizāciju, rekrutēšanu. Tādēļ prasām, lai represīva rīcība internetā arī tiktu pavadīta ar kontroli pāris, ar to nodarbotos atbildīgās iestādes. Uh, Tad svarīgi aspekti ir arī terorisma aktu prevencija, pretradikalizācija, deradikalizācija, kas ir jāatrunā arī tiesību aktā. Uh, Un vēl viens ļoti svarīgs aspekts par informācijas apmaiņu, lai uh, varētu padarīt obligātu arī sadarbības darbu tiesības sargājušajām iestādēm dalību valstīs. Tāpat kā citi kolēģi no citām politiskajām grupām uzskatām, kā direktīva, par ko mēs runājam šodien, tajā noteikti ir jāiekļauj arī atsaucu šāda veida obligāto sadarbību starp iestādēm. Un tad vēl tekstā ir jāiekļauj arī atsauce uz uh, um, līdzdalību terorismu grupā. Un Itālijā ir ļoti labi pāraugi šajā ziņā. Tad arī izlikt dienesti ir spēlējuši svarīgu lomu, lai apkarotu terorismu manā valstī. Visām valstīm ir jāizveido uh, um, aizsardzība arī tiem cilvēkiem, kuri sadarbojas ar iestādēm, lai varētu efektīvāk arī varētu iznīcināt teroristu tīklus, lai varētu saukt pie atbildības vainīgos un arī tādējādi novērst nākamo teroristu aktu izvēršanu Eiropā. Lielas paldies! Jo, Mrs. Ferrara, Mrs. Pinelli. Paldies, Pinelli kundze. Grazie, prezidente. Io vorrei richiamare la... Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pievērst referentes uzmanību Vācijas judikatūrai, kas, manuprāt, liekas ļoti interesanta. Īpaši likums pār cīņu pret terorismu un bet kur nedarbojas arī federālā policija. Es pieļauju, ka Holmeiers kundz ļoti labi zina, par ko es runāju, kāda ir šī judikatūra. Te es runāju par 20. aprīļa uh, vakardienas spriedumu, ko pieņēma tiesa Vācijā, kur tiek teikts, ka likums lielā mērā ir pretkonstitucionāls. Jo īpaši aspekti, kas ir saistīti ar telefonu sarunu noklausīšanu, kā arī pasākumi, kas ir nesamērīgi iejaucas privātajā dzīvēm. Un es domāju, ka Nacionālo tiesu spriedumi ir ļoti laba mācība mums, Eiropas likuma pieņēmējiem un izstrādātājiem. Es domāju, šī judikatūra jāņem vērā atgādinu, ka divas reizes Vācu tiesa jau ir apstrīdējusi likumus, par kuriem pēc tam runājam arī diskutējām Eiropas līmenī, un šeit runāja par Eiropas aizsardzības orderi un datu aizsardzības tiesību aktu. Kādēļ tā ir laba mācība? Tādēļ, ka ja mūsu direktīva ir pārāk vispārīga par likuma vāru un pārāk iejaucas privātajā dzīvē, tad ir vienmēr risks, ka kā vai no Eiropas saimnības tiesa vai kāda nacionālā tiesa pārsludinās, ka attiecīgais likums ir nesamērīgs un antikonstitucionāls. Paldies! Thank you, Mrs. Gomez. Paldies, Gomešs kundze. Liels paldies. Šai direktīvā mums ir nepieciešama konverģence, un es domāju, ka mēs varam nonākt pie šādas uh, viedokļu tuvināšanās. Labi, ka mēs strādājam šai virzienā manuprāt, ir ļoti būtiski, lai ar šo direktīvu mēs parādītu, ka mēs atšķiramies tero, no teroristiem, mēs respektējam pamattiesības. Un tādēļ ir ļoti svarīgi, kā mēs definējam šos noziegumus, no, noziedzīgos nodarījumus. Pat tiešām galvenais instruments cīņai pret terorismu ir uh, datu bāzu savietojamība, sadarbība starp tiesību uh, sargājošām iestādēm un izlūk informācijas apmaiņa. Un tās informācijas izmantošana, kas ir izlūk dienestu rīcībā un policijas rīcībā. Tas nestrādā ne tikai Eiropas līmenī dažkārt, bet pat dalību valstu līmenī. Un šeit vajadzētu, lai Eiropas Savienība iejaucās un uh, sauktu dalību valsts pie kārtības. Lai pārvarētu to hausu, kas tagad valda. Nu, un ieklausīsimies, ko saka eksperti ir skaidra saikne starp organizēto noziedzību, sīko organizēto noziedzību un eh, tero tiem, kas eh, tālāk tiek savervēti un kļūst par teroristiem. Un mūsu cietumos, kādi tie pašreiz ir, tā vietā, lai cilvēki tiktu rehabilitēti, labo, labotos, viņi patiesībā tiek uh, savervēti par teroristiem. Un tie teroristi, daudzi no viņiem, kas mums ir uzbrukuši, un mēs zinām, ka daudz uh, upuri ir musulmaņi uh, citās valstīs, bet šie teroristi jau nav nekādi ārvalstu kaujinieki, viņi ir vietējie, un to dalība valstis noliedz. Uh, ka tie ir mūsu cilvēki, ar ko mums ir problēmas. Un būtībā viņi daudzos gadījumos ir sliktas, integ neveiksmīgas integrācijas politikas uh, upuri, ka viņi nav atbilstoši iekļauti sabiedrībā, viņi ir atstumti, uh, un nu, viņu dzīves pieredzi izmanto savā labā mm, teroristu vērvētāji. Un mums ir jāizlabo pieļautās kļūdas. Es nedomāju, ka PNR pasažieru datu reģistrs ir kaut kāds maģisks risinājums. Protams, tas ir liederīgs instruments bet tam ir daudz trūkumu pašreizējā formā, jo mūsu valdības nevēlējās, lai tiktu izveidota vienota sistēma, iekļaujot čarter lidojumus un nav iekļaut arī privātie lidojumi. Ja mēs zinām, ka terorisma finansējums bieži uh, vien var būt saistīts ar dažādiem noziegumu grup, noziedznieku grupējumiem. Nu, šiem grupējumiem jau var būt pieejami, uh, var būt pieejami tādi līdzekļi, viņi var uh, noīrēt uh, privātās lidmašīnas, čarter lidmašīnas, un es esmu sašutus par šādu lielu robu PNR regulējumā. Uh, Intvelds kundze, jā, paldies, divīs komentāri. Man ir ļoti lielas šaubas par visu šo ideju, ka, nu, braukšana uz ārzemēm terorismā kontekstā uh, tiktu uzskatīt par no, kriminālu nodarījumu. Nu, ja mēs vēršamies nevis pret eh, darbībām, pret vienkārši pret nolūkiem, Uh, nu, tas ir ļoti slidens ceļš, kā to saka, ka uh, eh, Homērs kundze ir jāpierāda. Nu, bet kā tad mēs varēsim uh, pierādīt šādus nolūkus? Nu, jaunieši, kas dodas uz Irāku, Sīriju, tie ir jaunieši, kur ir ļoti. Uh, jūtīgi, viņi reaģē uz dažādiem um, aicinājumiem, un tad viņi dod uz šīm valstīm, ir vīlušies, atgriežas atpakaļ. Bet mēs nevaram palīdzēt viņiem atkal nostāties uz pareizā ceļa, ja mēs viņus tagad sūtīsim uz cietumu, jo tad pastāv daudz lielāks risks, ka tur viņi kļūs par rudītiem teroristiem. Un uh, Daudzi mm, no tiem, kas ir iestā, iesaistīti šādās deratigalizācijas programmās, veiksmīgi tās pabeidz, un tad mēs zaudētu šo iespēju atgūt šos cilvēkus. Nu, man tas tāds vispārējais komentārs, es to izteicu arī pirmajās debatēs par šo priekšlikumu, proti mēs šeit pieņemam tiesību aktus nevis uh, domājot par tuvāko nākotni, bet gan uh, ilgtermiņām. Šeit ir runa par vienu specifisku terorismu veidu. Nu, piemēram, eh, palūkosimies uz galēji labējo grupām mūsu valstīs, kuri, teiksim, brauc ar autobusu, lai sarūkotu teroristu uzbrukums. Tas nozīmē, ka mēs ļoti vienpusēji šo definīciju uh, orientējam uz vienu grupu, bet citas teroristu grupas, kas nav islamisti, bet kas grib uzbrukt uh, demokrātijai, nu, citu iemeslu dēļ, tad tie vairs netiek uzskatīti par teroristiem. Viņiem ir tie paši mērķi, bet, nu, viņi rīkojas citādi. Uh, Nu, mums ir jāpieņem likumi balstoties uz vispārējiem principiem, jo pretējā gadījumā šie likumi ātri vien novecos un mēs saskarsimies ar citiem vardarbīgiem ekstrēmistiem un tad mums atkal viss būs jāpārstrādā. Mums ir ļoti jādomā par mūsu pieņemto tiesību aktu kvalitāti. Papazaurundeskundze, jā, paldies, es esmu Spāniete Un mums ir pieredze bijusi ar fanātiķu uh, īstenotu vardarbību, mums ir bijuši džihādisti un reģionālās teroristu organizācijas. Palūkojoties uz šiem grozījumiem, es gribu teikt, jā, protams, pieredze ir, uh, pierādījumi ir svarīgi. Protams, varbūt aizdomas, bet pēc tam uh, policija ir jāveic izmeklēšana tiesas kontrolē. Ja runājam par papildu elementiem, teiksim par braucieniem, par ceļošanu. Ja grib pierādīt, ka kāda persona ir terorista organizācijas dalībnieks, nu, no, to ir, eh, tas nav tik vienkārši izdarāms. Ir jaunieši, kas ir radikalizējušies eh, paši, eh, paši un tad nolēm paši doties šādā braucienā. Ja šis brauciens ir saistīts ar piederību teroristu organizācijai vai sadarbību ar to, tad uh, šis, um, šī piederība organizācijai svarīgs faktors, lai noteiktu, vai tas ir terorists vai nav, bet var jābūt kaut kāds uh, pašnodarbinātais terorists, ja tā varētu teikt. Nu, palūkojamies uz situāciju Spānijā. Saistība ar teroristu organizāciju arī ir noziegums. Protams, tas nav tik smags noziegums kā uh, terora aktu izpilde, bet uh, saikne ar šādu organizāciju tā tad ir mm, jā, noziegums. Viss ir arī atkarīgs no tā, kāds skaitējums ir nodarīts sabiedrībai, arī no tā ir atkarīgs uh, soda, uh, atkarīgs soda vārdzība. Protams, uh, ir jānodrošina arī tiesas kontrola par jebkādu izmeklēšanu, ko veic policija. Nu, to es varu teikt no uh, uh Spānijas pieredzes. Fosa kungam vārds paldies priekšsēdētāji. Es arī vēlētos vēlreiz uzsvērt tas, kas ir mūsu priekšā un kas ir eh, sagatavots pēc teroristu uzbrukumiem, tas nav kaut kas tāds vienreizējs, kas parādās un pazūd, bet jāsaka, ka eh, šie draudi tagad būs pastāvīgi mūsu dzīvē, un šī cīņa pret terorismu, reliģioziem fanātiķiem vai kā nu citādi mēs viņus sauksim, mēs to neuzvarēsim, ja mēs tā tikai uh, pa pusei negribīgi eh, pret eh, šiem cilvēkiem cīnīsimies, jo viņi apdrauda mūsu brīvo sabiedrību, mūsu pamattiesības, un tādēļ es uzskatu, ka mums ir ļoti apņēmīgi jārīkojas, jāiegulda personālā tehno, tehnikā, eh, jauninājumos, jāizmanto viss, kas ir mūsu rīcībā un ir jārīkojas vairākos līmeņos. Pirmkārt, ir jāveic profilakse pret radikalizāciju. Protams, mēs vēlētos novērst to, ko var novērst. Bet pēc tam vēl pastāv arī iespējas uh, uh, vērsties pret tiem, uh, par ko mums ir uh, ziņas, ka viņi e, gatavo teroristu uzbrukumus, tad ir jāspēj e, viņus e, novērot un uh, izolēt nepieciešības gadījumā. Bet mums ir arī jāspēj izfiltrēt, jākonstatē tie, kurus mēs vēl nepazīstam. Un tādēļ mums ir nepieciešamas iespējas lai nodrošinātu sabiedrībai drošību, Tā tad uh, izmantot dažādas metodes un uh, datus. Šeit nav viens instruments, šeit ir uh, daudz dažādu uh, datu informācijas iegūšanas iespēju. Tātad PNR un citos kontekstos mēs esam prasījuši iespēju, ka šeit ir ne tikai kaut kāda uh, vieni dati tiek izmantoti, bet tie tiek salīdzināti ar citiem pieejamiem datiem. Un jāsaka, šeit mēs ejam pareizā virzienā pēc pēdējiem uzbrukumiem. Mēs eh, redzam, ka horizontāla informācijas apmaiņa starp dažādām datu bāzēm nenotiek, Kaut arī sākotnēji bija domāts, ka tas bija labākais risinājums, bet tagad izrādās, ka situācija ir mainījusies, ka mums ir nepieciešams vairāk informācijas. Un, uh, Anna Gomeša arī piesauca uh, šo datu bāžu sada, uh, sadarbspēju savietojamība. Un arī šīm um, tiesību sargājošām iestādēm ir jādod iespēja piekļūt šīm datu bāzēm. Nu, mēs, protams, ir jāizlēm, kuras eh, iestādes varēs piekļūt šai informācijai, varbūt ne katrs policists gluži, bet ir jādomā par eh, sadarbību arī horizontālā līmenī un tā arī, protams, šajā direktīvā ir eh, jārunā par visām terori, visiem terorisma veidiem, pret ko mēs vēlamies cīnīties. Mums ir jānoskaidro, kas Um, ir paredzējis, ko darīt, kas ir uh, sakaros ar šo personu, un tāpat ir jāsavāc pierādījumi, lai varētu tiesiskā valstī um, tātad uh, notiesāt šo personu. Protams, mums, uh, mums ir jāatsakās no vecās domāšanas, vecās pieejas šobrīd teroristi ir ļoti mobīli, viņiem ir sadarbības tīkls un viņi izmanto eh, jaunās uh, saziņas tehnoloģijas un mēs nedrīkstam atpalikt un mums ir jārīkojas apņēmīgāk un stingrāk, lai mēs varētu aizsargāt mūsu uh, pamat uh, tiesības un pamat brīvības, ar ko mēs tā lepojamies. Stipelskundze. Paldies. Ļoti īsi turpināšu vāciski. Nu, mani ļoti pārsteidz, cik tā viegli prātīgi mēs šeit runājam par dažām datu bāzēm, horizontāli, vertikāli, kas tiks savienots, un tad visi varēs tām piekļūt, bet ir taču arī uh, juridiski ierobežojumi, teiksim, tas, kas strādā um, patvērumā jomā, nevarētu ieskatīties policijas datos un otrādi, un ne katrs var uh, arī apstrādāt šos datus. Un, uh, teiksim, ja ir arī aizdomas par personu, kas ir radikalizējusies vai kam ir uh, tā kontakti ar radikalizētām personām, tad ir arī jādara kaut kas, bet ne katrā gadījumā tā ir jābūt policijai, kas uh, to dara. Mums ir jāstrādā pie deradikalizācijas un, uh, un profilakses, un šeit var iesaistīties arī citas personas. Paldies, Bonikungs terorisma draudi tikai vēl pieaugs. Un jautājums ir šāds, vai šī direktīva mums palīdzēs novērst terora aktus vai nē. Svarīgākais ir profilakse, ne tikai izmeklēt to, kas ir noticis, lai būtu iespējama profilakse, šie krimināli nodarījumi ir jādefinē plašāk un esmu runājis ar daudziem ekspertiem Polijā, un viņi šaubās par to, vai šī direktīva atrisinās pastāvošās problēmas. Mums būtu jāpaskaidro, kādēļ direktīva ir šādi izveidota, jo tas ļaus tiesības sargājošām iestādēm veikt noteiktas darbības cīņā pret terorismu, uh, un uh, arī cīnīties pret potenciālajiem teroristiem. Un uh, ļoti svarīga ir arī informācijas apmaiņa. Ļoti žēl, ka Eiropas Savienībā nav grības uh, īstenot informācijas apmaiņu, bet ja šāda prasība būtu obligāta, tad tas būtu daudz efektīvāk. Un neaizmirsīsim to, ka pagājušā gada mēs vienojāmies par DAC datu aizsardzības pakotni, un šī direktīva skaidri precizē, uz kā, kādā veidā policija varēs piekļūt noteikta veida datiem. Tas nozīmē, ka mēs esam aizsargāti, mēs aizsargājam pamattiesības, bet tāpat laikā ir jāpieprasa, lai informācijas apmaiņa būtu obligāta. Tagad vārds Vīnbergas kundzei. Paldies! Mēs runājām par uh, tiesībām uz brīvību. Es uh, nejūtu vairs uh, šo brīvību, tī, šo tiesību, š, šīs brīvības, jo es nejūtos vairs droši ne savā valstī, nes kur citur ir runa par pieciem tūkstošiem ārvalstu kaujiniekiem. Jā, mēs viņus tā saucam, bet uh, beig beigās viņi, tie ir Eiropieši ar Eiropas pasi. Es ceru, ka viņi iz, izvēlēsies dot kaut kur tālāk, bet uh, es domāju, ka uh, viņiem ir arī jāatņem šīs Eiropas pasas. Mums ir arī um, jāaizsargā sevi no tiem, kuri atgriežas no Sīrijas. Mums ir nepieciešamas robežas un kontrols. Viņi te vienkārši pārvietojas no vienas valsts uz otru. Es nezinu, vai PDR pieteiks. Eh, ir nepieciešama vairāk izmeklēšanas, eh, informācijas apmaiņas. Ir jau pārāk eh, daudz šo cilvēku šeit, Monika. Es tam aizfinācīju, Dank, liebe kolēģi. Liels paldies, kolēģi, par uh, to, ka jūs izrādījāt lielu interesi un uh, daudz ko esat ierosinājuši. Es uh, tiešām uh, augstu vērtēju to, ka kolēģi tik apņēmīgi risina šos jautājumus. Nu, Infelds kundzei par uh, šiem braucieniem. Es gribētu atsaukties uz uh, Itālijas prokuroru. Jaunietis tika aizturēts. Uh, pirmkārt, viņš kļuva aizdomīgs tādēļ, ka viņš brauca pa noteiktiem maršrutiem un viņām bija sa sakaris salafistu vidē. Un Tādēļ arī viņu aizturēja, ka viņš uh, iesaistījās teroristu darbībā Sīrijā. Bet, kad viņš tika aizturēts, vēl nebija zināms, vai viņš ir bīstams vai nav. Un uh, izmeklēšanā noskaidrojās, ka viņš uh, savus bērnus, uh, kam ir divi, četri gadi, uh, katru dienu rādīja video, kur cilvēkiem nocērt galvas un centās viņus tā radikalizēt. Viņš pats uh, internetā šos uh, video bija sameklējis, un pēc tam izrādījās, ka Milānā viņš plānoja nopietnu teroristu uzbrukumu. Bet, eh, ja šis cilvēks nebūtu ticis aizturēts, tātad, nu, šie braucieni nav nekāds noziegums, bet Itālijā eh, izmeklētājiem bija pietiekami daudz drosmes, lai viņu aizturētu, un tādējādi tika izglābta ļoti daudzu cilvēku dzīvība. Un šīs, um, eh, šis uzdevums ir ļoti sarežģīts, un kā Aksels teica, un Katerīna teica, nu nebūs jau tā, ka cilvēks vienkārši aizturēs un metīs cietumā, bet, protams, eh, ja kāds tiek aizturēts, tad ir jāpārbauda pierādījumi vai ir pamats eh, viņam stāties eh, tiesas priekšā un pēc tam ir jānoskaidro, kādus nodarījumus šī persona ir plānojusi un, ja Eh, tad ir iespējams, teiksim, ka kāds ir nostājies uz bīstama ceļa, bet uh, tas ir tikai vēl sākuma posms, tad šo cilvēku ne, neliek cietumā, bet uh, cenšas viņu deradikalizēt. Un tad uh, Uh, varētu palīdzēt jauniešiem, kuri vēl nav uh, izdarījuši nekādus uh, smagus noziegumus, tad viņus varētu iekļaut deradikalizācijas programmās, visas tās iespējas, kas ir. Un jādod iespēju izmeklētājiem, drošības iestādēm veikt izmeklēšanu. Nevar būt tā, ka, ka teiksim, ka kāds uh, Ziemeļāfrikas uh, uh, izcelsmes persona ir ļoti radikalizēta un ka mēs neko nevaram uh, izdarīt. Tātad šīm uh, iestādēm ir jāuzticās, jādod iespēja rīkoties un uh, mēs šīs Uh, iestādes grib darīt visu, kas ir to iespējās. Un, teiksim, mēs eh, saglabājam eh, ceļošanas brīvību, bet ja kāds, teiksim, brauc uh, ar mērķi uh, piedalīties teroristu darbībās vai apmāc kaut kādās teroristu ap apmācības nometnēs piedalīties, tad mums ir eh, jārīkojas, lai novērstu terora aktus, un mēs nevaram vieglprātīgi pieiet šiem jautājumiem. Nu, Aksels jau arī nedomāja, ka jebkurš tagad varēs iepazīties ar jebkādiem datiem. Nu, um, mums ir jāapmainās ar būtiskiem, nozīmīgiem datiem, un dalību valstīm ir jābūt gatavām šos, da, šo datu apmaiņu veikt obligātā kārtā. Un eh, Žerāram Deprēs var piekrist simtprocentīgi. Mums ir jāvirzās uz priekšu, un ANO jau arī nav vieglprātīgi šo uh, katalogu sarakstu sastādījusi. Nu, uh, Vācijas konstitucionālā tiesa um, atce, uh, atzina šo likumu par mm, antikonstitucionālu, jo tur nebija pietiekami viss klasificēts un nebija pietiekami precīzi viss definēts. Uh, un arī atsevišķas konstitucionālās tiesas, tiesas ņemot vērā apdraudējumu situāciju, arī ir mainījušas savu skatījumu uz noteiktām lietām, salīdzinājumā ar situāciju, kā tas bija pirms vairākiem gadiem, jo ir jāņem vērā, ka mēs saskaramies ar jauna veida apdraudējumu. Mums visiem ir kopīgs mērķis apturēt uh, šos, uh, aizturēt šos uh, smagos noziedzniekus un Eh, ir jāparādz visi, viss pasākumu spektrs, gan rehabilitācija, deratikalizācija un eh, pat līdz eh, mūža ieslodzījumam. Un ir jā, jābūt gataviem cīnīties pret teroristu tīkliem, kas ir daudz, daudz labāk organizēti nekā tas ir bijis ah, pirms 30 gadiem. Uh, Un es uzzināju nesen, ka būtībā jau kopš 2000. gada šāda attīstība ir konstatēta šāda sagatavošanās darbi. Šeit būtībā ir desmit gadu attīstības process, par kuru es vispār nebiju informēta. Vakar man tas bija jaunums. Un varbūt es kolēģus uh, aicinātu arī uzaicināt arī, teiksim, prokurorus uz mūsu sanāksmēm, lai, vi, lai mēs uzzinātu, kāda tad ir reālā situācija, kā reāli šie cilvēki strādā, kā šīs iestādes strādā, lai aizsargātu mūsu tiesības un aizturētu šos um, noziedziniekus. Un Es uh, vēlētos tiešām, lai mēs parlamentā visi būti, būtu vienoti savā nostājā. Paldies! Paldies! Balsojums būs 24. maijā Libe komitejā. Lielas paldies par diskusijām par šo punktu. Un tagad Eiropas Savienības mehānismu demokrātijai, tiesiskumam un pamatiesībām izveida. Nu, esam izstrādājuši darba dokumentus, bija arī uh, publiska uzklausīšana, arī eksperta pētījuma prezentācija. Nu, tagad ir ziņojuma projekts. Un tagad aicinu Intevēldes kundzi mūs iepazīstināt ar šo eh, pašiniciatīvas ziņojumu, lūdzu. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Jā, es domāju, ka tik tiešām eh, lūdzu ievērot klusumu, saka priekšsēdētāji. Pametiet zāli klusumā, mums ir jāturpina darbs. Esam nedaudz iekavējuši, mums ir jāturpina sanāksme. Meeting go on properly and orderly. Please keep the order. Thank you, Sofija. Lūdzu, klusumu. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tiešām es domāju, ka uh, tas ir labi, ka tieši šajā komitejā mēs arī runājam par to, kā mēs uh, īstenosim un labāk uh, piemērosim savas vērtības. Ja mēs daudz runājam par to, kā šīs vērtības tagad apdraud spēki no ārpuses, nu zinat, kāda ir procedūra. Bija pirmais rauns ar darba dokumentiem, ar ko nāca klajā visādi referenti. Un uh, arī Šiflina kungs, AFCO komitejas referents. Uh, Tad man bija ļoti sarežģītais uzdevums to visu salikt kopā, vienā uh, priekšlikumā, vienā ziņojumā. Tas nebija vienkāršs darbs. Es, jo, ja pat otro pāntu mēs varētu uzskatīt par vienu no svarīgākajiem pāntiem līgumā, tad izrādās, ka mums nemaz nav juridiskā pamata, lai to īstenot un praksē piemērotu. Nu, tad jā, es te iedvesmojos no dažādiem darba dokumentiem. Uh, Es um, arī izlasīju ziņojumus ekspertu pētījumus, arī pētījumus, kurus pasūtīja Lībe, arī Frā piedāvātos dokumentus un arī vēl citus dokumentus. Vēlos īpaši izcelt to, ka ir vairāk tad vadošie principi, kurus es izmantoju izstrādājot ziņojumu. Pirmais princips bija tāds, ka šis ziņojums ir tikai pirmais priekšlikums, cik tas nu, es uzskatu, ka tas ir procesa sākums. Nē, šīs uh, eh, teiks nenozīmē, ka process ir beidzies un tagad mēs neko vairs tur nemainīsim. Nē, drīzāk tas ir tāds diskusija pamat dokuments. Otrs pamatprincips bija tāds, ka, lai par kādu mehānismu mēs arī lēmtu, tam ir jābūt objektīvam, neitrālam un tam ir vienlīdzīgi jāpiemērojas visās dalību valstīs, lai šis process būtu depolitizēts. Mēs nevēlamies no jauna izgudrot velosipēdu. Ja šis, uh, mehānisms ir jābalst uz esošajiem instrumentiem, cik vien tas ir iespējams, lai izvairītos no dublēšanās un pārklāšanās. Jau mums tagad ir Eiropas komisijā um, šī likuma vērā di vairs dialogs un daudz citi instrumenti. Mēģināsim tos visus integrēt, cik vien tas ir iespējams. Kā jau es teicu, uh, Te mēs runājam vairāk par procesu. Tas nav tāds akmenī iecirs lēmums, kuru mēs atrunājam uh, standārtus, nu, lai mērītu, cik lielā mērā Eiropas vērtības tiek īstenotas. Runa par atvērtu, iekļaujošu procesu. Pat ja mēs lemjam par mehānismu tālāk, tas arī vēl uh, būtu uh, jāpielāgo, jāmaina. Arī nākamo gadu laikā. Pat, ja, protams, pamata vērtības nemainīsies, bet nu, tas, kā mēs raugāmies uz šīm vērtībām sabiedrībā laika gaitā, šis skatījums mainās, tas nav statisks. Tad es vēlos arī tādu mehānismu, kurš, nu, nerodas tādēļ, ka ir krīze, lai mēs, nu, f, attālinātos no šīm debatēm, vai ir nepieciešams ievērot septīto pantu, vai kādas sankcijas pret dalību valstīm, vai nē. Jo tas vienkārši novedīs pie uh, nu, konflikta starp dalību valsti un Eiropas Savienību, un tas nu īpaši liederīgi nav mums ir nepieciešams mehānisms, kas iekļauj visu dalību valstu pārstāvīgu monitoringu un kas uzrauga arī Eiropas Savienības institūcijas. Tam ir jābūt tādām procesām, kas patiesībā stiprina demokrātijas kultūru, tiesiskumu, pamatiesības un kas arī novērš šo vērtību uh, pārkāpšanu un eskalāciju. Protams, tiek ļauts arī sankcijas, taču, nu, nevajadzētu pieņemt tādus uh, ad hoc lēmumus, bet jābalstās uz pierādījumiem. Nu, lūk, tie bija tie mani principi, uz kuriem balstīju darbu. Tad es arī meklēju, nu kāds juridiskais pamats būtu labākais šim mehānismam. Tas nebija vienkārši, nav viena juridiskā pamata, kas uh, uh noklātu visas šīs opcijas, kādus mēs gribam te redzēt. Es iz, vēlējos starp institucionālo vienošanos. Tas nav vienkārši risinājums, bet es ceru, ka tas būs gana pragmatisks. Es, es arī izstrādāju a, ziņojumu pielikumā starp institucionālo vienošanos un te sakojuši elementi. Uh, tas, ko es saucu par DRF, demokrātijas, eh, tiesiskumu un pamatiesību šo tabulu ar specifiskiem valstu ziņojumiem, panelis ar neatkarīgiem ekspertiem. Tālāk ir arī DTP semestris, kur piedalās e, Eiropas parlaments, nacionālajie parlamenti, tad arī. Jo, eh, mm, septītā panta nosacījumi, nu kā galējais uh, līdzeklis un DTP politikas cikls Eiropas Savienības institūcijās, jo nepietiek jau raudzīties tikai uz dalību valstīm. Mums jau ir jāizvērtē arī mūsu pašu darbs un jāskata, vai mēs paši esam standartu augstumos. Nu, lūk, nu es ne, neanalizēšu tagad katru pāntu atsevišķi, bet uh, Kopumā mēs izmantojam visus esošos instrumentus, un patiesībā mums rīcībā ir ļoti plaši instrumentu klāsts. Mums ir šis Justice Scoreboard, un par Bulgāriju, Rumāniju mums ir dažādi ziņojumi par korupciju, ziņojumi, mediju plurālisms. Nu, ļoti daudz uh, instrumenti. Tie visi ir jāintegrē vienotā sistēmā. Uh, kas nu būtu darījuši tabula ar specifiskām valstu rekomendācijām. Tad arī tas būs pamats ikgadējām debatēm Eiropas parlamentā, arī debatēs ar nacionālajiem parlamentiem, ar Eiropas komisiju un Eiropā domi. Tad, ja nepieciešams, to var arī izmantot tādā progresīvā pieejā, uh, ceļā uz septīto pāntu, ja nu tiešām tas ir nepieciešams, bet es tiešām ceru, ka šāds mehānisms uh, ļaus no tā izvairīties. Noslēdzošie komentāri. Galvenais vārds šeit ir uzticība. Es ceru, ka esmu izvēlēsies tādu pieeju, kas balstās uz vienprātību, nevis vienkārši tagad piedāvāšu tekstu un tagad strīdēsimies par grozījumiem, un tad, nu, 50 plus 1 plus vairākums, nu, ka tas nedarbosies. Nē, tas, šis mehānisms netiek uzspiests. Šis mehānisms iesaista pilsoņus, dalībvalstis, nacionālos parlamentus, politisko grupu vairākumu. Tādēļ es arī tik tiešām mēģinu sazināties ar eh, visām iesaistītajām pusēm, lai nu panāktu šo konsensus. Tas nu ir tas svarīgākais elements šajā procesā. Visbeidzot ir jau arī AFCO komiteja izstrādājusi atzinuma projektu, ir grozījumi, mēģināsim uh, integrēt uh, šos grozījumus, cik vien tas ir iespējams. Es saņēmu tiešām tagad ļoti daudz um, ieguldījumu un komentāru no cilvēkiem, kurus tas interesēs. Pati ir iesniegšu grozījumus, ņemot vērā tiešo saņemtos komentārus. Organizēju arī neformālos pēcpusdienu um, sanāksmes, jau ir bijušas divas sanāksmes liela pasākuma nav, bet, nu, ja ir deputāti, kuri vēlas piedalīties, tad uh, mēs, mēs tiekamies ar NVO, ar dažādām arotbiedrībām, patērētāju asociācijām, reliģiskām organizācijām, no žurnālistiem. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 13. mājas. Un pirmās debates. Tagad vairs neatceros 21. maijā, ja nekļūdos, runātāji laikam kaut kad tad. Sagaidu jūsu komentārus, paldies! Paldies! Un tagad Engelkungu varam atsauskums. Paldies priekšsēdētāji, kā jūs teicāt, jā, es aizstāšu Franku. Un tad arī es pārstāvēšu viņa viedokli. Šodien iepriekš atvainojos referentai un kolēģiem, jo man būs um, tūlīt pat arī jādodas prom. Man jāskan uz lidostu. Franks uzskata, ka ziņojumā projekts saskan ar diskusijām, kādas noturēja referenti ar visiem ēnu referentiem un AFCO atzinumu. Uh, Katru reizi bija konstruktīva atmosfēra. 2, 5, 9 pantā arī eh, ir atrunā demokrātija tiesiskums pamattiesības, eh, starp institucionālā vienošanās arī atrunāt nepieciešami nosacījumi, lai atvieglotu institūciju sadarbību Eiropas Savienībā, sadarbību ar dalību valstīm atbilstīgi um, pa, 17. pantam. Nu, Franks uzskata, ka 295 ir vienīgais juridiskais pamats. Starp institucionālā vienošanās būtu arī vienīgā, kas var uh, arī iesaistītu visas trīs institūcijas šajā jomā. Par šo pieeju būs vēl jākomentē. Līdzīgi kā tas ir ar e, ekonomiskās politikas koordinēšanas uh, semestri. Uh, katru gadu jāziņo par dalību valstu progresu, un tad arī parlamentāro debašu cikls arī Eiropas parlamentā, kur notiek diskusijas tātad par valsts specifiskām rekomendācijām. Tādējādi mehānisms netiks izmantots katru gadījumu atsevišķi, katreiz, kad rodas kādā dalību valstī pārvaldības problēmas. Šis mehānisms būs pastāvīgs izvērtēšanas rīks, kur tiks katru gadu izvērtētas visas dalību valstis, lai noteiktu, vai ir notikušas atkāpes vai nav notikušas atkāpes no. Uh, standartiem. Mehānisms balstās uz šī, šo zalīdzamo tabulu, demokrātija tiesiskums pamatiesību, šī tabula, ko izstrādā eksperta komisija. Nu jā, šī pieliegs uh, loģiska, jo komisija tieši pārauga līguma ekspertu plane, panelis varētu radīt lielākas uh, problēmas, kāda tiks izvēlēta šie eksperti. Nu, tāpat laikā nekas nenorāda, ka šādam panelim nevajadzētu būt. Jautājums nav par vai, bet kā. Ja nu tiešām rodas kādas nopietnas problēmas, vai tad arī automātiski tiks izmantot 7. pāns, tas rada divus jautājumus Pirmais aizsargītais pants pēkšņi kļūst piemērojams. Tas tiesa, kā ļoti ilgi jau par to ir diskutēts un drastiski arī tiek pār, pārspīlētā saturs. Ļaunākajā gadījumā dalībvalsts var zaudēt balsošanas tiesības padomē un uh, Tas nav nekas traks, gluži pretēji, tas ir tikai loģiski, ja dalību valstu kopiena balstās uz kopīgiem pārvaldības principiem, tad šie principi ir jārespektē un jāīsteno, ja tas ir nepieciešams, sankcijas jāīsteno, ja nepieciešams. Tiešām problemātiski, ka dalība valstī tagad ir jāievēro ļoti daudz standārtu pirms iestājas Eiropas Savienībā. Kopenhāgenes kriteriji, bet tad, kad tā kļūst par dalību valsti, tad dalība valsts var arī pārkāpt šīs stand, šos eh, kriterijus. Uh, eh, bez problēmām un bez sankcijām. Tālāk par balsošanas tiesību zaudēšanu. Gadījumā, ja tas tā notiek, bet nu to nevar arī izslēgt, tātad. Vai tādā gadījumā tad septītais, septīto pāntu varētu piemērot, vai dalībvalsts varētu palikt par Eiropas Savienības dalībvalsts? Tātad septītais pāns, vai tas ir tas galīgais biets uz mūžu, būtu nepieciešams līguma izmaiņas, lai šis eh, mehānisms varētu darboties. To varētu arī atspoguļot gala tekstā, par kuru mēs vienotos. 295 izskatās ļoti labs pamats, lai varētu pieņemt šo ziņojumu un lai uzsāktu starp institucionālo vienošanos sarunu šajā jomā. Roberta. Uh, Paldies, Roberta. Paldies, ka aizvietoji Franku. Spinelli. Jācija prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlos pateikties referentē par eh, izcilo darbu pie šī ļoti sarežģītā dosjē. Arī pateicos par tiešām ļoti plašām konsultācijām, kādas noturējāt ar ļoti daudzām nevalstiskām organizācijām. Augsts novērtēja, ka meklējiet atbilstīgāko juridisko pamatu, kas ļauj iet tālāk uh, uh, pār uh, līgumā noteikto un tādējādi arī definētu tādu instrumentu, kas pēc iespējas ātrāk varētu tikt piemērots un kas neprasa pārskatīt likumdošanu. Tajā pat laikā man arī liekas, uh, ļoti interesanti priekšlikumi, kas atrodami ziņojumā. Un šeit tieši runāja par ideju, ka ir nepieciešams izveidot Eiropas uh, juridiskā palīdzības fondu pilsoņiem. Gadījumā ja tiek pārkāptas pilsoņu pamatiesības, gadījumā ja netiek ievērots mm, tiesiskums Tas pats arī, arī attiecas, piemēram, uz 51. pānta eh, atcelšanu hartā, otrais pāns, kā juridiskais pamats eh, pārkāpumu procedūru eh, pamatojums, un lai pilsoņi arī varētu um, iesūtīt prasības tiesā par starp institucionālo vienošanos. Arī te vēlos izteikt dažus komentārus Es uzskatu, ka ļoti svarīgi tieši pirmā daļa dokumentā, kur tiek runāts par šo scoreboard. Es augstī novērtēju arī priešlikumu iekļaut pēc iespējas uh, um, tātad iekļaut pēc iespējas lielāku skaitu ies, um, šo interesēto pusi. Nu, gan man liekas, ka ekspertu skaits ir ārkārtīgi liels. Uh, Tad arī tiešām ļoti labi, ka um, ir arī priekšlikums izstrādāt skaidrs vadlīnijas, balstoties uz uh, tiesiskumu un pamatiesībām. Un e, kā arī sniegt ļoti skaidrs šis uh, juridiskos parametrus, kā, ievē, kā izmērīt šo standartu ievērošanu un izvērtēšanu. Te es arī vēlētos izteikt dažas iebildes, īpaši par trim punktiem. Pirmais punkts. Scoreboard um, follow-up. Tad um, kā tas viss tiks izvērtēts, to veiks padome gadējā dialoga laikā. Es te nevaru piekrist šai idejai par to, kā dalību valstu uzvedību izvērtēs pašas dalību valstis. Varbūt tomēr būtu labāk, lai to dara kāda neatkarīga organizācija, institūcija. Tā man ir arī šaubas par uh, sankcijām pārkāpumu gadījumā. Esošo instrumentu apvienošana ļauj uh, noteikti izvairīties no sarežģītas līgumu maiņas tajā pat laikā Nu, pēc būtības tas nemaina esošo situāciju. Ku, tad šo septītā panta izmantošanu. Un arī, ka Eiropas Savienības tiesa šeit nevar teikt savu vārdu. Un otrkārt, kā arī otrkārt institūciju uzraudzība, kad pašas institūcijas pārkāp tiesiskumu un pamatiesības ziņojumā ļoti skaidri pateikts, ka izskatīšanas mehānisms jāpiemērojas gan dalībvalstīs, gan institūcijās. Starp institūciju vienošanās eh, nu, radīs tādu dubultu sistēmu, kur eh, šis eh, scoreboard nepiemērosies tie institūcijām Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka ja starp institucionālā vienošanās uh, ir saistošs tikai parakstošajām institūcijām, bet izslēdz no aptvēruma ļoti daudz citas iestādes un aģentūras, kas spēlē ļoti svarīgu lomu Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka efektīvs šāda veida mehānisms uh, Tam ir jāiekļauj pēc iespējas plašāks subjektu spektrs, jāiekļauj visi, kas strādā Eiropas Savienībā, tātad aģentūras institūcijas. Tad par atsauci uz ECB, uz Eiropal, Frontex neformālās organizācijas Eirogrupu, jo visi var pārkāpt šeit pamatiesības. varētu veikt šo kontroli un uzraudzību, un kas ir arī tad, tad jāuzraga Eiropas komisijai. Es uzskatu, ka būtu nepieciešams iet vēl tālāk par šo likumdošanas izvērtēšanas fāzi. Būtu jāņem vērā visi uh, tiesību akti, atbilstīgi 263. pantam, Ietekme uz trešajām pusēm. Pēdējais par sociālajām tiesībām. Scoreboard iekļauj pamatiesību hārtu kā galveno indikātoru standartu ievērošanā. Taču šī analīze šķiet arī ierobežo pašas hārtas noteikumi, kas definē, uz ko tad attiecas sociālās tiesības, hārtā to sauc par principiem. ar mazāku svāru nekā civiltiesības. Es uzskatu, ka būtu liederīgi iekļaut arī izvērtējumu ar sociālo tiesību parametriem kā arī nākotnē jāskata, kā Eiropas Savienība varētu iekļauties uh, sociālā tiesību hartā un kā iekļaut šo hartu šajā procesā. Jo mēs esam Lunaček. Lunačeks kundze. Paldies. Es domāju, es varu izteikties salīdzinoši īsi, jo Sofijas Intveldes minētās lietas un vairākas lietas, ko minēja ēna referenti, ir principā tas pats, ko es arī vēlējos sacīt. Es vēlējos pateikties Sofijai Intveldei par izvēlēto pieeju, eh, kur e, uzsvars ir likts uz tādu modeli vai mehānismu, kas e, strādā ar to, lai panāktu dialogu starp Eiropas Savienības līmeni un dalību valstīm un izveido šo savstarpēju uzticēšanos, kas ir zudusi tik daudzos līmeņos. Un šis mehānisms, kas tiek prezentēts šeit ar starpiestāžu nolīgumu, ir tāds, kur regulāri, kā mēs jau vairāk kārt esam prasījuši šeit parlamentā, regulāri tiek tātad eh, pārskatīt situāciju katrā dalību valstī, lai neviens nejustos, ka ļaunā Brisele kritizē viņus. Un eh, es domāju, ka tas ir svarīgi, it īpaši jau tādēļ, ka es domāju, jūs zināt, es esmu no Austrijas, un 2000. gadā mums bija tās augtās sankcijas, uh, pret uh, populistisko valdību. No es puses es biju opozīcijā, uh, Nacionālajā parlamentā toreiz mēs atbalstījām šīs tās augtās sankcijas, jo īsti sankcijas tās nebija, jo nebija atbilstoša mehānisma, bet pirmkārt nebija nekādas beigu stratēģijas, vienmēr ir nepieciešama kāda izējas stratēģija, beigu stratēģija, jo savādāk jūs nezināt, kā iziet no situācijas, ja eh, lietas neiet tā kā plānots. Otrakārt, uh, kas tika radīts, un tas ir arī līdzīgi tam, kas notiek šobrīd Ungārijā, Polijā un citās dalību valstīs. Tā ideja, ka to dara Brisele, viņi vēršas pret mums, un ir tā kā viņi un mēs. Tas nav aspekts eh, saistībā ar to, ka mēs visi esam eiropieši, bet gan viņi tur un mēs šeit. Uh, Un eh, regulārs, pārskatīš, eh, regulārs pārskatīšana attiecībā uz visām dalību valstīm ir svarīga, jo neviena eh, dalību valsts nav ideāla. Tas ir labs modelis, un es domāju, ka sarunu procesā šeit parlamentā un arī ar citām Eiropas Savienības iestādēm būs iespēja radīt kaut ko tādu, kas veidos lielāku uzticēšanos, lai mēs izietu no šīs trupceļa šobrīd, ka mēs nekur netiekam tālāk prom no septītā panta un īsti pat līdz tam netiekam. Un tādēļ es atzinīgi vērtēju šo pieeju, un mūsu politiskā grupa to atbalsta. Un eh, tas, ko tu, Sofija, dar, darīji, uzaicinot eh, daudzus eh, ekspertus, iesaistīt tās puses, tas ir tikai loģiski, jo tieši par to ir runa, lai visi iesaistītos un panāktu lielu vairākumu atbalstu. Nu, varbūt ne simtprocentīgi atbalstu, bet es domāju, ka liels vairākums būs nepieciešams. Tāpat arī ideja par šo lielo ekspertu komisiju vai komiteju, nu, redzēsim, diskutēsim par to, kam tur jābūt. Un tad nevar pateikt, ka tās ir kreisā spārna vai labā spārna vai ziemeļu vai dienvidu un nezinu kādu kritēriju var piemērot, ka dažas valdības vai, uh, eh, varētu justies tā, ka nav pietiekami pārstāvēts. Un, manuprāt, eh, sākums ir labs. Paskatīsimies, vai skaitļi atbilst un dalībnieki būs pareizi atlasīti, un sākums, eh, kurā mēs iekļaujam daudzus, ir labs sākums, un tālāk jau varam pāriet pie detaļām. Tā kā jā, es pilnībā atbalstu gan stratēģiju, gan arī saturu. Jā, tur ir dažādi tehniski jautājumi, ko mēs eh, vēlēsimies grozīt. Es arī personīgi vēlētos eh, līguma grozījums, kas ļauj mums iet arī citā virzienā, bet šobrīd es neesmu pārāk optimistiski par to noskaņota. Līdz ar to es teiktu, ka šis ir labs sākums, lai uh, panāktu lielu atbalstu, cerams arī padomas atbalstu, komisiju un parlamentu jau pats par sevi. Bet labs sākums arī eh, no tā, ko mēs dzirdējām praktiski no visiem, no visām pusēm šeit eh, parlamentā. Paldies, Jurek kungs! Paldies! Septītais pāns ir rakstīts tā, kā tas ir eh, rakstīts. Eh, tas nav nejauši un nevelti to ir tik grūti piemērot. To jau nerakstīja ar domu, lai viņi izmantotu. Mēs esam šeit, mēs dzīvojam demokrātiskās valstīs. Un tikai tad, kad situācija ir tāda, ka tas nerada nekādas eh, eh, šaubas par demokrātiju zudumu kādā no valstīm, tad tik tad uh, tikai tad var izmantot šo pantu, jo šis pants nav sarakstīts tā, lai to izmantotu pastāvīgai kontrolē par kādu. Runā ir par valdību, par valstīm. Eiropadoma var rīkoties balsoties uz septīto pantu. Un tad, kad nesen mēs dzirdējām debats par Poliju, mēs nesaņēmām nekādu atbildi par uh, tiesisko pamatu, uz kā tad eh, Eiropas komisija uh, varētu uh, veikt kāds kontrolējušs pasākums attiecībā pret Poliju, jo likums nosaka, ka ja Eiropas komisijai ir kāds šaubas par situāciju kādā valstī, tā nodod šo lietu tālāk Eiropa domēji. Un uh, kādas idejas par jaunu mehānismu izveidu, tas vienkārši pretēji tam, kas rakstīts Eiropas Savienības eh, līgumā. Tas būtu eh, tad eh, kaut kas cits nekā tā Eiropas Savienība, kurā, kurā mēs iestājāmies. Debats par pamatiesībām ir pilnīgā pamatots. Mēs varam runāt par pamatiesībām, jo man ir savas idejas, piemēram, par e eitanāziju Nīderlandi. Tas balstās uz uh, maldīgu pieņēmumu, ka um, tiesības uh, uz um, dzīvību var tikt uh, liektas, un neviens nevar lūgt viņu paverdzināt, un neviens nevar lūgt uh, valstī palīdzēt atteikties no dzīvības. Un tas ir kā pamats uh, likumdošanai Polijā. Mēs varam par to diskutēt. Tāds ir mans viedoklis. Uh, un man arī nepatīk tas, kā uh, referendums uh, par uh, vienzimuma pāriem notika īrijā. Arī tur man ir ievērojams šaubas par tiesiskumu, jo īrijas likumdošana neparedz iespēju finansēt referendums no ārvalstīm, kā tas acīm redzot bija noticis šajā gadījumā. referendumu sistēma īrijā ir diezgan attīstīta, cik mums zināms. Un abām pusēm bija nepieciešama vienlīdzīga eh, piekļuvs tiesības eh, mēdījiem, eh, bet tāds nebija noticis dzīvē. Protams, mēs varam runāt uh, ar eh, mēdījiem. Es, jebkurš no mums var doties eh, uz eh, citu valsti un tikties tur ar saviem sabiedrotajiem, bet kontrols mehānismi jau ir kaut kas cits. Tā ir pilnīgi savādāk Eiropas Savienība. Eiropas Savienība tikai radīta, lai valstis palīdzētu viena otrai, lai izveidotu kopīgu tirgu. Uh, kas būtu savietojama ar tendencēm eh, mūsdienu pasaulē. Mums nepieciešama tirgus eh, integrācija, mēs vēlamies eh, vien sastarpēji atbalstīt dalību valstis. Mēs vēlamies palīdzēt, nevis kontrolēt vienam otru. Mums nav tāda pilnvaru. Ja Eiropas komisija, Eiropas parlaments vai pat mūsu komiteja šeit būtu pietiekami objektīva, lai šos lēmumus pieņemtu, un varbūt viņi būtu iesaistījusies uh, īrijas referendumā. Voltērs sacīja, ka es ienīstu jūsu idejas, bet eh, esmu gatavs mirt par jūsu tiesībām tās paust. Bet uh, tas uh, nav iemesls, lai vērstos pret citiem. Mēs neesam kopiena, kas radīta ar mērķi uh, veicināt attīstību citās valstīs un e, lemt par to, kuram ir nepieciešama mūsu aizsardzība tur. Vai nu mēs esam kopiena, kas balstās uz savstarpēju palīdzību, vai arī nebūs Eiropas Savienības kā tāds, vai arī tā būs pilnīgi savādāka. Es atzinīgi novērtēju iesaistīšanos un deksmi, kas ir um, e, bijusi, lai sagatavotu šos dokumentus, bet, manuprāt, šis virziens nav pareizs. Eh, tas novedīs vai nu pie tā, ka mēs apšaubīsim līgumu, vai ievirzīs eh, mūsu debats nepareizā virzienā. Un vēl viena lieta. Šis mehānisms, kas balstās uz septīto pāntu, nevar tikt grozīts, kā mēs to visi zinām. Līdz ar to vai nu mēs dzīvojam utopiskā pasaulē, vai arī mēs vēlamies uh, sagrozīt likumu. Paldies, Bonīkungs! Paldies! Es koncentrēšos uz Sofijas Intveldes un ēnu referentu sagatavoto priešlikumu, nevis uz vispārīgiem uh, paziņojumiem par Eiropas Savienību. Paldies par šo ziņojumu projektu. Es domāju, ka tas ir pelnījis mūsu atbalstu. Uh, Jā, mums ir nepieciešams eh, skaidrs mehānisms. Un eh, arī šeit ierosinātais mehānisms ir nepieciešams, lai nākotnē iesaistītu visas interesētās puses, eh, kas veidotu pamatu faktiski strādājušiem mehānismiem, kas balstītos uz citu starpā starpiestāžu nolīgumu. Jā, ir pareizi, ka tam ir jāiesaista visas iestādes, lai arī īstenošanā visi būtu iesaistīti kā darbosies daži no mehānismiem, tur vēl jādiskutē. Piemēram, kam ir jābūt uh, ekspertu panelī, kā izvēl šīs personas, kādam kompetencijam jābūt. Un uh, kāda būs uh, loma rekomendācijām, ko sagatavo šis ekspertu panels. Bet pat ideja man liekas pozitīva. Uh, Tas, kas man ir skaidrs, ir eh, skaidrs, ka ievēlās kritērijas, kas ir attiecinām uz visām dalību valstīm. Pret visām dalību valstīm ir jātiecas vienlīdzīgi, un visām dalību valstīm jābūt eh, iespēja apmainīties ar viedokli un jābūt atvērtām par to. Tas ir svarīgi, eh, ka tiek izmantot ne tikai kvantitatīvie indikātori, bet arī kvalitatīvie, bet tiem jābūt ir objektīviem. Tas nav vienkārši, Bet es uzskatu, ka tas ir svarīgi, lai redzētu ne tikai skaitļus mūsu novērtējumā. Es piekrītu, ka šis mehānisms eh, būs tāds, kas attīstīsies. Eh, ir jāsaskaņo to ar eh, nacionālajiem parlamentiem, lai to balsis tiktu sadzirdētas, kā tas bieži vien nenotiek pietiekamā apmērā, bet es uzskatu, ka tam ir vērtība pašam par sevi. Tam eh, var būt liela ietekme uz eh, līdzdalības apmēru demokrātijas procesos. Demokrātiska līdzdalība ir ļoti svarīga, un to mums nevajadzētu aizmirst, runājot par šo ziņojumu. Piemēram, digitālie rīki var palīdzēt stiprināt šo līdzdalību padarot lēmumu pieņemšanas procesu caurskatāmāku, pieļaujot plašāku uh, konsultāciju apmēru ar eh, organizācijām un personām, piemēram, ņemot vērā pilsoņu viedokli lēmumu pieņemšanas procesā. Mums nevajadzētu aizmirst, ka mūsu pilsoņi eh, publiskām iestādēm ir informācijas avots un viņiem ir jāpiedalās sociāla demokrātiskā dialogā. Ne tikai uh, darba devēja, darba ņēmēja organizācija, bet arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvu un patērētāju pārstāvu. Mums ir eh, jāņem tas vērā runājot par paneli kā tādu. Man prieks, ka mums ir šīs debates, paldies par ierosinātajiem risinājumiem, un mums ir jāņem vērā arī septītā pānta loma, cenšoties rast skaidrojumu Tā kā es arī esmu no Polijas, tad vēlos sacīt, ka piekrītu eh, Mareka Jureka eh, satu eh, šī paziņojuma paušanu kā tādu, bet nepiekrīt šī konkrētā paziņojuma saturam. Sofija Intvelda. Jā, paldies. Paldies visiem kolēģiem par komentāriem. Es ātri centīšos atbildēt uz šīm minētajām lietām. Vispirms Jurekums. Es vēlētos novērst divus pārpratumus. Pirmkārt, jūs sakat, ka septīto pāntu nekad nav bijis plānot īstenot. Praksē tā izskatās, bet nu, tomēr pāns tas ir e, kā tāds sastādīts, un tad svītrojam to. Un, ja mēs nesvītrojam, tad mums jāpadara to par tādu, kas darbojas, jo savādāk tad sanāk muļķīgi. Otra lieta. Šis ir tieši pretējs pasākums centieniem kontrolēt kādu, jo mehānisms, kas mums šobrīd ir, tie ir vērsti uz to, lai kaut ko kontrolētu. Mēs cenšamies panākt pretējo, lai iesaistītu cilvēkus un notiktu sabiedrības debats Mēs visu laiku pieminam kopīgās vērtības, bet mēs īsti nezinām, kas tas īsti ir. Jā, dokumentos jau pamatlietas ir ierakstīts, bet kopīgās vērtības tieši izkristalizējas sabiedrības debatēs. Tikai tad, kad visi no visām politiskajām partijām iesaistās, tad bija dažas eh, piezīmes par ekspertu paneli. Man vajadzētu droši vien ievadā vairāk par to pateikt principā tā ir vienīgā lieta, lieta ko es ierosinu kā absolūti jaunu lietu. Vispārējais ir eh, vairāk vai mazāk eh, balstoties uz esošiem instrumentiem. Jā, Ulrika ir paties, eh, ir taisnība. Es apzināti ierosinu šādu plašu ekspertu paneli, jo tas ir nepieciešams, lai izveidotos uzticēšanās, jo ja cilvēki ticēs procesam, viņi, viņi uzticēsies arī iznākumam šī, šajā procesā. Uh, apsvēru dažādas opcijas, un eh, visos citos variantos, ja mēs to atstājam, pieņemsim, komisijas ziņā, eh, iejaukties, uzlikt sankcijas, eh, nu, tas netiktu akceptēts. Līdz ar to mums ir nepieciešams risinājums, kam cilvēku var uzticēties. Un mēs varam ilgi diskutēt par to, ka, kas ir jāiekļauj šajā panelī, kādā veidā nozīmēšana notiek, Un uh, man sanāca 66, uh, eh, un tas izrādās ir arī gads, kad ir eh, dibināta mana politiskā partija, un tas, laikam, ir signāls. Uh, bet, nu, tāds ir priešlikums, un paskatīsimies, kādas vēl idejas cilvēkiem ir. Tad vēl dažas piezīmes uh, no Spinelli kundzes, kas ir ļoti atbilstošas, es piekrītu lielai daļai no tām, bet uh, mēs esam. Uh, saistīti ar to, kas ir ierakstīts līgumos šobrīd un kāda ir darbības joma šim ziņojumam. Tas, ko jūs sakat par sociālajām tiesībām, jā, vairākums šeit droši vien uzskata, ka tam ir jāiet tālāk par eh, pamatiesību hārtā minēto, bet nu, par, na, par to nav runa. Tas varbūt tālāk izkristalizējies eh, procesā nākamajos gados. Atgriežoties pie 7. pānta, vai to automātiski aktivizēs, kā Roberta Metzola sacīja? Nē, tā nebūs, jo tas vienkārši nav iespējams. Tā līgumā tā nav paredzēts. Un vienīgais, ko es mēģinu šeit panākt, ir radīt tādu mehānismu, kas veidotu pamatu, jo Jurek kungs ļoti pareizi sacīja, kāds tad ir tiesiskais pamats, lai veiktu intervenciju vai vispārīgi, lai jebkādu intervenciju veiktu. Mēs varam strīdēties par tiesisko pamatu, bet ir jābūt eh, vairāk pierādījumiem, sistemātiskā veidā ievāktiem visām dalību valstīm, lai mēs varam salīdzināt, ka ir standarti, kas tiek eh, attīstīti ar laiku, un tad var būt uh, pamats, lai aktivizētu septīto pāntu, ja mēs kādreiz nonāksim situācijā, ka tas būtu pamatoti. Uh, Un es teiktu, ka šis process ir jāstiprina un, kā Bonija kungs sacīja, ir jāpadara caurskatāmāks. Un noslēgumā. Tātad eh, šis ir priekšlikums, eh, ko es tad lieku jūs priekšā. Eh, kopš es esmu iesniegusi šo tekstu, esmu saņēmusi uh, Ehm, veselu virkni ierosinājumu, kas liks man pašai iesniegt grozījumus savam ziņojumam, un cerams, ka šajā procesā mēs būsim bagātinājuši šo dokumentu un nonāksim gal galā pie tāda rezultāta, kas saņems plašu atbalstu šeit. Paldies, Sofija! Paldies kolēģiem par izteikumiem. Tālāk ir pēdējais punkts mūsu šodienas darba kārtībā jautājums komisijai, kur uzdod Žerārs Deprē par to dalību valstu skaitu, kuras Turcija uzskata par drošu trešo valsti. Jautājums tika 9. Eh, februārī šogad uzdots, un uz šo jautājumu bija atbild sešu nedēļu laikā. Uz šo jautājumu mēs eh, no komisijas atbildi neesam saņēmuši šajā laikā. Deprēkungs, lūdzu, jums vārds. Merci, madame la Paldies, priekšsādātāji. Jūs dažos vārdos izskaidrojāt, kāda ir jautājuma būtība. Tātad es uzdevu jautājumu komisijai par to, cik ir tādu dalību valstu, kuras uh, uh, attiecina uz Turciju drošas trešās valsts statusu, jo uh, šai, šim jēdzienam ir ļoti praktiska ietekme uz uh, patvēruma meklētājiem, jo, ja es saprotu, jebkurš patvēruma meklētājs, kurš ir šķērsojis uh, drošu trešo valsti, uh, zaudē tiesības, ka viņa pieteikums tiek izskatīts attiecīgā dalība valstī un tiek izraidīts uz šo trešo uh, valsti. Es gribētu zināt, cik dalību valstu ir piešķīrošas Turcijai šo drošas trešās valsts status. Un otrs jautājums, tas gan nebija uzrakstīts, bet es to uzdodu tomēr, kādēļ komisija, kas mums ir iesniegusi priekšlikumu ar uh, drošu izcelsmes valstu sarakstu. Tātad tas attiecas uz uh, uh, ieceļotēm un apatrīdiem, bet kādēļ netiek iesniegts uh, drošu trešo valstu saraksts? Un paldies tagad vārds Nilsen kungam, kurš pārstāv komisiju. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms uh, vēlētos jums atvainoties par kavēšanos atbildes sniegšanā uz jūsu jautājumu. Tas ir saistīts ar mūsu dienestu darbību, bet tā atbilde tiek gatavota. Tātad vispirms paskaidrošu, par šo um, drošo trešo valsti. Dalību valstis var uh, pasludināt kādu valsti par drošu trešo valsti savā likumdošanā, vai arī uh, šo jēdzienu piemērot uh, katrā individuālā gadījumā atsevišķi. Tātad nav nepieciešams šādi, šādu valstu pasludināt par drošu trešo valsti. Cik eh, mums zināms, neviena valsts nav oficiāli atzinusi Turciju par drošu trešo valsti, bet tas nenozīmē, ka šā, šā status netik, nebūtu ticis piemērots eh, atsevišķos gadījumos pagātnē. Eh, to es nevaru izslēgt, balstoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju, bet neviena mm, dalība valsts oficiāli nav piešķirusi Turcijai šādu statusu atbild uh, uz otro jautājumu. Nu, es tā bez sagatavošanās nevaru šobrīd atbildēt. Nesam šādu priekšlikumu šobrīd sagatavojuši par drošu trešo valstu sārakstu, bet saskaņā ar AKI mēs šo jautājumu izskatīsim, gatavojoties uh, paredzētai reformai, vai mēs varētu uh, īstenot šeit uh, tādu eiropeiskāku pieeju vai nē šim uh, drošu trešo valstu statusam. Deprēkungs, nu, Nu, ja šī atbilde ir tik vienkārši, kādēļ vajadzēja tik ilgi gaidīt, lai saņemtu šādu atbildi? Tātad, ja es pareizi sapratu, jūs teicāt, lai kādu patvērumu meklētāju nosūtītu uz trešo valsti, uh, tad katrā individuālā gadījumā var izlemt, vai šī eh, trešā valsts ir droša vai nē, pat ja likumā eh, nekas nav ierakstīts. Nu, minēšu konkrētu eh, jautājumu. Jūs teicāt, ka neviena valsts nu, neizmanto šādu pieeju, bet vai tad tas nav tā Turcijas gadījumā, kur tagad ir pasludinājis, ka Turcija ir droša trešā valsts? Nu, es varu vēl, jā, uzdot pēc tam jautājumu, bet tagad Infelds kundze, jā. Jūs teicāt, ka lēmums tiek pieņemts katrā individuālā gadījumā, nu tā ir parastā uh, patvērumā piešķiršanas uh, procedūra, izskatot katru pieprasījumu, bet nu tas, tā, tas nav šīs drošās valsts status Un tas nenozīmē, ka uh, šie cilvēki nevar pieprasīt uh, patvērumu, bet nevar teikt tā, ka tā kā uh, šis patvērumu pieprasījums ir noraidīts, jo šī persona nav apdraudēta, bet tas jau nenozīmē, ka šī valsts ir droša valsts. Deprēkungs. Es turpināšu Sofijas uzdoto jautājumu. Tā tad, ja es pareizi atceros, ja kādu valsti atzīst par drošu trešo valsti, tad var uzskatīt, ka patvērumu pieteikums nav pieņemams, ka visi šie patvēruma pieprasījumi, kas uh, ir izteikti uh, no šīs valsts eh, ir noraidāmi. Vai tad tas nav tas, kas eh, tagad notiek, kad Grieķija izmanto šo definīciju, lai eh, tiktu darīts tas, kas tagad notiek tur? Nielsen kungs. Paldies! Es centīšos izskaidrot šo jēdzienu vispirms. Tā tad uh, tiek izvērtēts individuālos gadījumos, vai šī valsts ir droša attiecībā uz šo personu. Tā tad vai starptautisko aizsardzību, balstoties uz uh, minētiem kritērijiem, persona var saņemt trešajā valstī, šai gadījumā Turcijā. Jūs neizvērtējat šo uh, pieprasījumu pēc būtības, bet vai tā ir, vai šis pieteikums ir pieņemams vai nav, jo šai personai ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība, bet tā ir pieejama trešajā valstī, teiksim, Turcijā, tad jūs varat paziņot, ka šis pieteikums tiek netiek pieņemts ar pamatojumu, ka tas ir pieejams šai trešā valstī un šo personu var nosūtīt uz Turciju. Tātad šī ir atšķirība. Grieķijas gadījumā izmant, īstenojot uh, procedūras uh, direktīvu, Grieķija ne, nav pasludinājusi, ka Turcija ir droša trešā valsts, bet viņa uh, izvērtē katru gadījumu atsevišķi. Nu, viņi to sāka uh, būtībā pagājuši nedēļa darīt attiecībā uz personām, kas ir iebraukušas Grieķijā, uh, Grieķijas salās. Tātad tiek izvērtēts uh, katrs gadījums atsevišķi vai attiecībā uz uh, šo uh, katru pārstonu minētā trešā valsts ir uh, droša vai ne. Ne, deprēkungs, es atvainojos. Tā tad šeit runa ir par fikciju, jo patiesībā jau ir politiska uh, vienošanās, tā tad visi sīrieši, saskaņā šo vienošanos, kas uh, ieradīsies Grieķijā, tiks nosūtīti atpakaļ. Tātad visi patvērumu meklētāju par katru, katrs, katra patvērumu meklētāja vietā, kas tiks nosūtīts no Grieķijas uz Sīriju, tiks uzņemts cits patvērumu meklētājs sīrietis no Turcijas. Vai es kļūdos, ja es saku, ka visi eh, sīriešu patvērumu meklētāji, eh, kuru pieteikumi tiks atzīti par nepieņemamiem, tiks eh, nosūtīti atpakaļ? Un tad it kā it, katrs gadījums tiek individuāli izskatīts, bet tā ir tāda, tas ir tāds kolektīvs pasākums tāpat laikā. Atbilde. Nu jā, tas, tā, tas ir saskaņā ar 18. mārta paziņojumu vienošanos starp ES un Turciju par to, ka tas tā notiks, bet pēc tam jautājums, kā tas tiek praksē īstenots, ir jā, jāievēro starptautiskās tiesību normas un uh, Eiropas Savienības tiesību normas. Protams, ka likumam ir augstāks spēks attiecībā uz katru gadījumu, vai personu var nosūtīt atpakaļ uz Turciju vai nē, un šo lēmumu pieņem uh, Grieķijas varas iestādes katrā gadījumā atsevišķi. Nilsen kungs, paldies, paldies kolēģi. Mēs esam pabeiguši izskatīt šīs dienas darba kārtību. Eh, pateicos visiem, kas eh, piedalījās komitejas darbā, pateicos arī tūkiem, un mums ir paredzētas divas sanāksmes, ārkārtas sanāksme pirmdien 25. aprīlī no 15. līdz 18.30 un ceturtdien 28. aprīlī no 14.30 līdz 18. Liels paldies visiem! un eh, vēlu jums veiksmīgu māju ceļu.